Nu, vispirms apstiprināsim darba kārtību, ja nevienam nav iebildumu. Tāpat man ir īsi jāinformē jūs saskaņā ar e, mūsu noteikumiem par trialogiem. Mē, kā jūs zinat, mēs e, ļoti cītīgi strādājam pie banku paketes, lai varētu pabeigt to ne tikai līdz gada beigām, bet arī sniegt maksimālo ieguldījumu svarīgās diskusijās ES padomēju un pirms tam ECOFIN par EMU reformu un dažādām komponentēm. Um, Un, e, kā jūs zināt, mēs darām visu iespējamo, lai pabeigtu e, galveno 27. E, 22. novembrī mums bija 7. trialogs par CRD2 un CRD5. Varējām panākt politisko vienošanos par veselu virkni jautājumu. Samērīgums, uh, NSFR, kredītrisks, tirniecības reģistrs, pašu līdzekļi, aptvērums, ESG. Mums vēl ir nepieciešams pabeigt eh, tekstu eh, par dažādiem citiem jautājumiem. Centīsimies to izdarīt cik vien drīz iespējams. Tāpat 21. novembrī, praktiski naktī, mums bija sestais BRD trialogs ar tādu pat mērķi pabeigt vissvarīgākos neatrisinātos jautājumus, un esam ļoti tuvu tam. Panācām pagaidu vienošanos, e, kas ir atkarīgs no citiem jautājumiem, kas vēl ir jāatrisina, it īpaši attiecībā uz subordinētā parāda prasībām. Tāpat progress tika sasniegts arī attiecībā uz citiem sarežģītiem jautājumiem. Tāpat eh, eh, saistībā ar moratoriju un citiem jautājumiem mm, Bēlīna eh, procedūrā pieņemām saistībām. Un, protams, prezidentūrai vēl ir jākonsultēs ar dalību valstīm par teksta gala versiju, lai pabeigtu darbu pie šīs paketes, kas ir ļoti svarīgi. Tāpat pirmais trialogs notika par SEPA, par pārobežu maksājumiem. Tas bija 19. novembrī. Kā jūs zināt, parlamentam un padomē bija atšķirīgi viedokļi par šī priekšlikuma darbības jomu, kur parlaments vēlas palielināt eh, vienotu, ja vienādu maksu noteikumu piemērošanu visām eh, valūtām Eiropā, Eiropas Savienībā. Un Mēs vēlamies panākt tādu zelta vidusceļa risinājumu attiecībā uz caurskatāmību arī. Mēs vienojāmies par to, ka ir nepieciešams mazināt eh, nesamērīgais sloks uz pakalpojumu sniedzējumiem. Un eh, tāpat arī tehniskais mandāts tika piešķirts vairākiem nepolitiskiem jautājumiem. Un nākamais trialogs pagaidām ir paredzēts 3. decembrī. Tagad, kad esmu darījis jums to zināmu, vēlos pāriet pie monetārā dialoga ar Mario Draghi, ECB priekšsēdētāju. Pēc tam būs arī diskusija ar eh, priekšsēdētāju Draghi kā ESRB vadītāju. Vispirms paldies jums, ka esat ieradies pie mums. Prieks jūs redzēt tik svarīgā brīdī pirms ļoti svarīgas sanāksmes, kad eh, decembrī ECB padome sanāks kopā. Mēs eh, atzinīgi vērtējam neseno ECB lēmumu. Tas, protams, viss atkarīgs no lēmuma decembrī, bet, kā es saprotu, no tā, ko redzēju jūsu paziņojumā, ir arī apņemšanās saglabāt tādu pielāgoties gatavu pieeju ekonomiskai politikai, attiecībā uz uh, prognozēm nākotnē un citiem principiem. Mums, prāt, tas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā ekonomisko situāciju Tāpat arī virkni izaicinājumu, kas tiks apspriesti šajā uzklausīšanā un eh, kurām mums ir sagatavot arī vairāk dokumenti par sekulāro stagnāciju, piemēram, ilgtermiņā novērojamo zemo izaugsmi un tas, ka nominālā eh, procentu likmes ir zemas. Un šīs komitejas eh, viedoklis ir bijis tāds, ka mēs vienmēr esam atbalstījuši ECB monetāro politiku, jāatbalsta likviditāte, lai sasniegtu cenu stabilitātes mērķi un netiešā veidā arī atbalstītu izaugsmi Eiropā. Tā kā paldies, ka esat ieradies šeit, un tagad vārds jums priekšsēdētāji, draugi. Priekšsēdētāji godātie ekonomikas un monetāro lietu komitejas deputāti, dāmas un kungi. Man ir prieks atgriezties Eiropas parlamentā un atkal stāties priekšā jūsu komitejai par šī gada pēdējā viedokļa apmaiņā. Jūs esat izvēlējušies dis šodienas diskusijai ļoti aktuāls jautājums. Tad es ķeršos klāt pie lietas būtības. Pirmkārt, Padalīšos ar jums ar mūsu vērtējumu attiecībā uz ekonomikas prognozēm Eirozonai un ko tas nozīmē ECB monetārai politikai. Otrakārt, apspriedīšu ar jums, kāpēc. Ne, izveidojot un īstenojot nepieciešamās reformas ekonomikas un monetārai savienībai EMU, eh, tas palīdzētu atbalstīt ECB monetāro politiku un Eirozonas ekonomiku kopumā. Dati, kas ir kļuvuši pieejami kopš mans iepriekšējās vizītes šeit septembrī, ir e, uzrādījuši mazliet vājāks rezultāts nekā sagaidījām. Eirozonas IKP auga par 0,2% trešajā ceturksnī, kas seko pēc 0,4% lielas izaugsmes pirmajā un otrajā šī gada ceturksnī. Zaudētais izaugsmas temps atspoguļo zemāku pieaugumu tirzniecībā, kā arī dažu specifiskus faktorus konkrētām valstīm un sektoriem. Vai šāda palēnināšanās ir īslaicīga, jeb tomēr būs ilglaicīga? Tāds jautājums. Pakāpenisks eh, eh, palēnināšanās eh, moments ir novērojams. Un tas ir normāls, ņemot vērā, kāds ir konverģi, kā izaugsme konverģē uz savu ilgtermiņu potenciālu Tik tiešām paskatās uz priekšu, nodarbinātības izaugsme arī samazināsies, un tas ir atspoguļots arī mūsu darbinieku sagatavotajās prognozēs septembrī, kas paredz 2% izaugsmi šogad un tālāk uh, zemāks izaugsmas temps 1,8% 2019. gadā un 1,7% 2020. gadā. Daži šādi palēnināšanās būs īslaicīgi. Jaunākie dati jau parāda normalizēšanos ražošanas apjomos autorūpniecības nozarē, kurus ir līdz šim ietekmējuši tādi vienreizēji faktori. Turklāt stabilizēties tirzniecībai, kaut arī tā būs zemākā līmenī. Tas negatīvā ietekme uz izaugsmu varētu būt tāpat īslaicīga. Tāpat laikā, ņemot vērā protekcionismu un svārstīgumu jaunajos tirgos un finanšu tirgus svārstīgumu, joprojām ir novērojama arī um, iekšējā pieprasījuma galvenie virzītāji, kas joprojām ir spēkā. Un e, notiks tālāk arī um, uzlabojumi darba tirgos, bezdarba likme samazinājās līdz e, nu, 8,1% septembrī, kas ir zemākais rādītājs kopš 2008. gada beigām. Un nodarbinātība pieauga, turpināja pieaugt trešajā ceturksnī. Biznesa investīcijas atbalsta joprojām labvēlīgi finansēšanas apstākļi Eirozonā kopā ar stabilu pieprasījumu un pieaugošu rentabilitāti. Kas attiecas uz cenas attīstību, HICP inflācija palielinājās līdz 2,2% šī gada oktobrī no 2,1% septembrī. pasākumi, kas ir saistīti ar eh, netiešu inflāciju, joprojām bija eh, mēreni. Kopumā jāsaka, ka nākotnē mūs sagaida pakāpeniski inflācijas eh, palielināšanās. Algas pieaugs, uzlabojoties darba tirgus apstākļiem, un dažās valstīs varēs izjust darba spēku trūkumu augstāka eh, cena, augstāks algu līmenis, kā arī eh, ražošanas un importu cenu atvesļošanās radīs eh, augšupējošu korekciju inflācijai. Un, jāsaka, ilgtermiņa tirgus uh, rādītāja inflācijai parāda, ka tā lielā mērā sakrīt ar to, ko mēs prognozējām. Mēs joprojām esam pārliecināti, kā ilgspējīga inflācijas konverģence uz mūsu nospraustu mērķi turpināsies un tā paliks eh, spēkā pat pret, pēc tam, kad mēs pakāpeniski būsim izbeiguši savus neto aktīvu iepirkumus. ECB padome arī turpmāk sagaida, ka protams, e, ņemot vērā datus par e, inflācijas prognozi, kas tiks saņemti, neto aktīvu iepirkšanas programma beigsies šī gada decembrī. Tāpat laikā, ņemot vērā neskaidrību, ir nepieciešama pacietība prudenciālu pieeju un neatlaitību, kalibrējot mūsu monetāras politikas nostāju. Ir nepieciešams atbalsts, lai turpinātu veidot eh, spiediens uz cenām un veicinātu inflācijas attīstību vidējā termiņā. Tiks saglabāts eh, pietiekams līmenis monetārās politikas stimuliem pat izbeidzot neto aktīvu iepirkšanas programmu. To nodrošinās um, vadlīnijas nākotnē, kas balstīsies uz procentu likmju attīstības tendencēm un apjomīgiem iegādāto aktīvu apjomiem, kā arī ar to saistītām atkārtotām investīcijām. Tagad par ekonomikas monetāro savienības reformām un mūsu politiku. Ņemot vērā, kāds temats esat izvēlējušies šodienas viedokļu apmaiņai, paskaidrošu, kāpēc pabeigta ekonomikas un monetārā savienība EMU palīdzēs ECB monetārai politikai. Īpaši pievērsīšos divām izaicinājumu kopām kas eh, rodas no nepabeigtas EMU, kad monetārā politika ir tiešām eiropeiska, bet citas būtiskas ekonomiskās politikas sastāvdaļas joprojām tiek veidotas nacionālajā līmenī. Pirmkārt, Eirozona ir pakļauta šokiem, kas izriet no globāliem šokiem vai kopējām eh, kopējiem riska faktoriem. 2007. 8. gada finanšu krīze un tai sekojušais um, ehm, periods radīja izaugsmi negatīvā virzienā visās Eirozonas valstīs 2009. gadā. Ar ko Eirozona atšķiras no citām ekonomikām, ir tas, ka nebija pieejama fiskālā kapacitāte visā teritorijā, kas varētu papildināt monetāro politiku. Turklāt pietrūkstot robustai regulatorai uzraudzības un krīzes pārvaldības ietveram, Iestājoties krīzē, radās šaubas par Eiropas banku sistēmas stabilitāti. Tas savukārt ietekmēja reālās ekonomikas finansēšanu un monetārās politikas īstenošanu. Otrakārt, tā kā mēs to pieredzējām iepriekšējā krīzē, Eirozona var tikt pakļauta riskiem, kuru izcelsme ir neilgspējīgas vietējās eh, politikas, kas izriet no pārmērīgiem parādu apjomiem, finanšu sektora svārstīgumiem un, vai konkurētspējas trūkuma. Ar finanšu pārliecību un tirdzniecības e, kanāliem šie riski tālāk nonāk citās valstīs e, saistībā ar e, to valstu, kur šie riski bija cēlušies. Šādas politikas var sadrumstalot ekonomikas un finanšu nosacījumus, tādējādi kavējot homogēnu vienotās monetārās politikas piemērošanu visā Eirozonā. Uh, neilgspējīgas politikas galu galā liek īstenot sociāli saist, eh, sāpīgas un finanšu ziņā ehm, dārgas ekonomiskās korekcijas, kas apdraud kohēziju EMU ietvaros. Citiem vārdiem sakot, nepabeigts EMU ietekme ekonomikas un finanšu vidu, vidi, kurā mēs veicam monetāro politiku. Eiropa guva šo mācību sāpīgā veidā Kopš tā laika esam panākuši ievērojumu progresu, aizlāpot caurumus EMU arhitektūrā. Piemēram, šobrīd mums ir daudz spēcīgāks un integrētāks ietvars finanšu regulēšanai, uzraudzībai un krīzes e, risinājumiem. Jums bija būtiska loma šī progresa panākšanā. Šis ietvers ir palīdzējis arī tikt galā ar eh, jebkādiem finanšu stabilitātes riskiem, kas var parādīties eh, garā periodā, kad saglabājas zemes likmes. Bet ir jāpanāk lielāks progress un vēlos norādīt uz trim jomām, kur ir tur, nepieciešams turpināt darbus. Pirmkārt, efektīva sistēma politikas koordinācijai ir ļoti nepieciešama, lai veicinātu drošu nacionālo politiku īstenošanu, tādējādi mazinot uh, vietējā līmeņa avotus šādu šoku radīšanai un spēja apturēt šādus šokus tad, kad tie materializējas. Tas saistīts ar drošu ekonomisku un fiskālo politiku īstenošanu. Tāpēc mums ir nepieciešams atjaunot uzticēšanos mūsu kopējiem noteikumiem un nodrošināt, ka tie tiek ievēroti papildus atbalsts no Eiropas Savienības līmeņa, kā to, līmeņa, kā to nesen ierosināja Eiropas komisija, varētu nākt par labu, ļaujot īstenot reformu prioritātes, kuras tika identificētas Eiropas pusgada e, ietvaros. Ja Eirozonas ekonomikās būtu bijušas noturīgākas, tās būtu varējušas arī labāk reaģēt uz kopīgiem triecieniem vai šokiem līdzīgā veidā tādējādi samazinot eh, dārgas makroekonomiskās atšķirības, kuras nav iespējams eh, <clears throat> atrisināt ar vienotu monetāro politiku. Arī um, droša ekonomiska struktūra institūciju izveide palīdzētu uh, uzlabot situāciju. Otrakārt, uh, Saskaņā ar neseno ECB atzinumu par Eiropas investīciju stabilizācijas funkcijas izveidi, Eirozonai nepieciešams fiskālais instruments, lai palīdzētu saglabāt konverģenci, ņemot vērā lielus eksogēnos triecienus, tādējādi atbalstot vienotās monetārās politikas īstenošanu. Fiskālās stabilizācijas funkcija ir jākoncentrējas uz cikliskām attīstībām, un tā jābūt ir ar nosacījumiem, ka ekonomiskā un fiskālā politika ir droša un un pilnībā ievēro Eiropas Savienības pārvaldības ietvaru. Tas savukārt ļautu nodrošināt makroekonomisko stabilitāti gan Eirozonas līmenī, gan, kas ir vēl svarīgāk, katrā no dalību valstīm. Un tas ļautu eh, rīkoties pirms ir nepieciešams izmantot ESM palīdzību tajās situācijās, kad tirgus eh, nestabilitāte eh, materializējas, ESM ir ļoti svarīga, lai varētu ticami reaģēt uz finanšu nestabilitātes avotiem un cēloņiem un apturēt to izplatīšanos. Ir ļoti svarīgi nodrošināt ESM nepieciešamos finanšu instrumentus, lai tas varētu sasniegt savus mērķus un atbalstīt banku savienību. Tādējādi es atzinīgi vērtēju līdzinējās diskusijas par to, kā padarīt ESM efektīvāku, un to eh, arī iesaka ECB atzinums eh, par šo tematu. Un visbeidzot, Banku Savienības eh, pabeigšana un ambiciozs kapitāla tirgus savienības izveide ir ļoti svarīga. Ja mēs vēlamies izvairīties no pagātnes kļūdu atkārtošanas, ir nepieciešams stiprināt noturību un integrāciju finanšu sektorā, tādējādi uzlabojot arī mūsu monetārās politikas īstenošanu. Protams, manis ieskacētā politiskā programma atbalstītu ECB monetāro politiku bet ar to vien iegūmi nebeigtos. Galvenā motivācija šīm, polici, šīm politikas iniciatīvām būtu nodrošināt taustāmus iegūmus visiem eiropiešiem, ko dod kopējā valūta. Eiropiešu atbalsts um, eiro valūtai ir pieaudzis uh, ekonomikas un monetāras savienībā atvesļojoties no krīzes, un šobrīd uh, šī uzticēšanās ir rekorda augsta. Mums ir jānodrošina, ka šie cilvēki neviļas Noslēgumā vēlos sacīt, ka tuvākajās dienās, nedēļās, mēnešos līdz šī sasaukuma beigām būs izšķirošs laiks, lai īstenotu svarīgus soļus EMU reformai. Šai iestādēji atkal un atkal ir bijusi svarīga un konstruktīva loma, lai nodrošinātu, ka šādas diskusijas koncentrējas uz tiešām eiropeisku dimensiju un uz efektīvu kopīgu institūciju izveidi. Mēs zinām, ka šāda pārēja no koordinēšanas uz vienotu kopīgu lēmumu pieņemšanu līdz kopīgiem noteikumiem iestādēm ir nepieciešama, bet tas prasa savu laiku. To gan nedrīkst izmantot kā atrunu, lai nerīkotos. Lai tas varētu notikt, daudzi pamatsoļi ir jāspēr jau šobrīd. Respektīvi, jāizstrādās ambiciozs reformu plāns un jāveido uzticēšanās starp visām iesaistītajām pusēm. Esmu pārliecināts, ka jūs un Eiropas Savienības līderi kārtējo reizi spēlēsiet svarīgu lomu, virzot ekonomikas un monetāros eh, savienības programmu uz priekšu, lai mēs nonāktu pie taustāmiem labiem rezultātiem, eh, atzīmējot eiro valūtas 20. gada dienu. Paldies par jūsu uzmanību, un tagad esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Thank you very much. Liels paldies. President Draghi. Eh, President Draghi Es eh, domāju, ka uh, daudzi no mums pilnībā piekrīt jūsu teiktajam par uzticības veidošanu eh, un vērienīga reforma plāna sastādīšanu. Tas ir svarīgi. Eirobarometra pētījums liecina, ka 72% Eiropas Savienības pilsoņu atbalsta eiro valūtu, un tas ir augstākais rādītājs kopš valūtas izveidošanas, un tas ir arī ECB nopelns stimulējot izaugsmi un nodrošinot eirozonas vienotību. Bet uh, Mums tiešām ir uh, jāsasniedz progress uh, reformu jomā un ļoti svarīgi gan, eh, gan jūsu apņēmība, gan mūsu apņēmība strādājot pie fiskālās stabilizācijas funkcijas radīšanas. Tagad eh, būs vārds deputātiem un vispirms Skicos kungs. Paldies priekšsēdētāji. Prezident Dragī, es piekrītu jūsu analīzei, bet man šķiet, ka mēs saskaramies ar lieliem izaicinājumiem. Atsevišķās Eirozonas valstīs ir iestājies reformu nogurums, un mums stāv priekšā arī sarežģītas Eiropas vēlēšanas. Vai jūs domājat, ka varam joprojām virzīties uz priekšu jūsu iezīmētajā virzienā? Eh, ņemot vērā to, ka politiķiem ir jāveic dažādi politiski aprēķini, uh, gatavojoties Eiropas vēlēšanām. Tātad, vai jūs domājat, ka tiešām mēs varam virzīties uz priekšu jūs iezīmētā virzienā, ņemot vērā to, ka politiķiem ir jārēķinās ar situāciju pirms Eiropas vēlēšanām, piemēram, situācija Itālijā Un tā tad vienu Itālijas banka saka vienu, Itālijas valdību citu, un kurš tad izlēms, ko, kas īsti jādara. Tālāk runājot par Brexit, mēs zi, zinām šos nosacījumus. Vai jūs prāt arī šeit paredzami izdevumi attiecībā uz Eirozonas? finansiālo struktūru un kas notiks tad, ja Britu parlaments nu, pateiks nē, visi apgalvo, ka B plāna nesot, bet kas tad notiks finanšu sektorā šādā gadījumā? Paldies! Paldies! Jā, abi jautājumi ir grūti, sarežģīti. Pirmkārt, jūs jautājāt par to, vai manis iezīmētā darba kārtība ir realistiska šajos apstākļos. Atbildi ir jā tā ir realistiska. Šeit ir nepieciešams tāds drošs skatījums un izpratne, kā mūsu nākotne ir kopīgā nākotne, un tas nozīmē, ka tas ir mūsu visu interesēs. Un šis šādu redzējumu Eiropa Eiropas Savienība atbalsta vairākums. Varbūt valstis, kur situācija ir grūtāka vai izskatās grūtāka, ir valstis, kur šī situācija ir mazāk sarežģīta. Nu, to mēs redzēsim, bet manuprāt, darba kārtība ir realistiska. Nākamais jautājums. Kas notiks? Nu, ko es varu teikt? ECB un pirmkārt komisija un arī Anglijas centrālā banka un apvienotās karalistes valdība ved eh, sarunas, un mēs arī ECB sadarbojamies ar Anglijas centrālo banku, lai noskaidrotu eh, vājos punktus eh, vai problēmas, kas varētu rasties, ja šis gaisotnē ievērojami pasliktinātos. Un it īpaši pēc komisijas paziņojuma par pagaidu ekvivalenci, nu, varētu teikt, ka šīs neskaidrības tiek risinātas tā, ka tas neapdraud finanšu stabilitāti. Paldies vārds Pervanšai Beresai. Paldies priekšsēdētāji. Jūs. Uh, atsaucāties uz komisijas priekšlikumu izveidot uh, stabilizācijas mehānisma iedīgli eirozonai. Un uh, Nu, mēs, protams, šo visu vērtējām pozitīvi, kaut arī jūsu, jūs savā vērtējumā uh, izteicāt, eh, nu, zināmas eh, tomēr eh, iebildes pret šo priekšlikumu. Bet jūs uzstājāt uz to, ka piekļuve šai stabilizācijas funkcijai jāsastāista ar budžeta uh, noteikumu un stabilitātes pakta ievērošanu. Vai jūs šeit nesaskatāt pretrunu starp šādu stabilizācijas funkciju uh, un pilnīgu budžeta noteikumu ievērošanu. Es, jūs saprotat, kādēļ šādas debatas ir uh, uzsāktas, bet, nu, ja valsts saskaras ar asimetriskiem šokiem un tai nepieciešama palīdzība, bet tāpat laikā ir pilnībā jāievēro stabilitātes paktu nosacījumi, tad mēs varam palīdzēt tikai tiem, kam iet labi, nevis tie, uh, tiem, kuri ir kļuvuši par šādu asimetrisko šoku upuriem. Un eh, tā tad eh, līdz ar to mēs ar eh, šādu pieeju nevaram veidot stabilitātes, stabilizācijas funkciju. Kā jūs zināt, mēs Eiropas parlamentā ar līdzreferentu Raimeru Bēgi esam ierosinājuši uh, paplašināt šo atbalstu, ne tikai nodrošinot investīciju aizsardzību, bet arī pārapdrošināšanas mehānismu uh, attiecībā uz nacionālajām uh, bezdarba apdrošināšanas sistēmām. Un ko jūs domājat par šo stabilizācijas funkciju? Uh, izskatās, ka tā nav ņemta vērā Francijas, Vācijas kopīgajā paziņojumā. Thank you. Um, so. Paldies. Atbildēšu uz jūsu jautājumu par šo kopējo fiskālo kapacitāti. Nu, tas veids, kā mēs apspriežām šo priekšlikumu ar ar jaunu spāru, nu, sniedz atbildi uz iepriekšējo jautājumu par to, vai mūsu iezīmētā darba kārtība ir reāli īstenojama. Jā, ir pirmā reize, kad priekšlikumi, kas nāk no dažādām pusēm dalību valstīm un komisijām, uh, liecina par uh, pozitīvu attīstību. Protams, mēs pozitīvi vērtējam komisijas priekšlikumu par investīciju stabilizācijas fondu Šis eh, priekšlikums, tāpat kā dalību valstu priekšlikumi, ir pirmais solis. Šīs fiskālās kapacitātes izveide tiek arvien vairāk atzīta par eh, būtiski svarīgu tēmatu e-, ekonomiskās un monetārās eh, savienības pastāvēšanai bet eh, šāda eh, kapacitātes izveide eh, pati par sevi nav vienkāršā jūs minēto iemeslu dēļ. Pirms ir jā, jāizveido šāda kapacitāte adekvātā apjomā, un tāpat ir jārod tāds kā vidusceļš starp prociklisko pieju un uh, noteiktu novē, noteikumu īstenošanu. Mēs šeit runājam par pastāvošiem noteikumiem, kur tiks pārskatīt turpmāko gadu laikā. Tātad šo uh, nosacījumu ievērošana ekonomikas lejupslīdes laikā var būt procikliska, bet šeit ir arī tā saucamais morālais risks jāņem vērā, jo nedrīkst veicināt atkāpes politikas īstenošanā. Tā tad ļoti svarīgi ir ievērot noteikumus. Uh, sabalansēta budžeta noteikums ir ļoti svarīgs uh, dalību valstu jurisdikciju līmenī, bet jo uh, automātiskāk šis mehānisms ir, jo labāk tas darbojas. Uh, nu, Piemēram, ja ir lējupslīde vienā Eiropas daļā, tad eh, varbūt eh, mazāks eh, ienākumu nodoklis vai arī, teiksim, līdzekļu pārvirze, ja ir ekonomikas cikla lējupējošais posms. Es domāju, ka mums ir jāmācās arī no citām monetārajām savienībām. Uh, apzinoties, ka mūsu politiskai pro, politiskais process vēl nav tik tālu attīstījies. Tātad mums ir nepieciešama vīzija un tāpat laikā jāpaliek realistiem. Jā. Nu, tas, eh, tāpat kā komisijas priekšlikums, tas ir pirmais solis. Un ļoti svarīgi ir uzsākt diskusiju par tēmatu, Nu, ja mēs paskatāmies, kad eh, šāda eh, ideja parādījās, eh, toreiz nebija nekādu īpašu diskusiju, šis temats tika tā kā nolikts malā kā nereālis, nereāls. Un tagad, nu, tagad izrādās, ka tas nav tik nereāls priekšlikums, un tas jau arī nav pēdējais vārds. Tagad Remons Tramoza. Tramoza. Paldies! Priekšsēdētāji, draugi, vēlreiz sveicu jūs mūsu komitejā, bet uzdošu jums jautājumu angļu valodā. Ir uh, tiešām ļoti labas ziņas, ka eiro valūtai ir uh, rekordliels atbalsts Eiropiešu vidū un monetārā savienība balstās uz uzticību, un tas ir ļoti labi, ka pēc 20 gadiem esam uh, guvuši tik lielu atbalstu. Bet, kā jūs zinat, atsevišķās dalību valstīs ir arī populāra doma par uh, paralēlo valūtu ieviešanu, lai uh, tiktu vieglāk galā ar valsts vai publisko izdevumu problēmām. Varbūt jūs varētu kaut ko komentēt par šo lietu, kā ECB priekšsēdētājs. Un otrs jautājums ir par Itāliju. Itālija ir praktiski vienīgā eirozonas valsts, kas ir uh, panākusi primāro budžeta pārpalikumu. Bet kā mēs zinām, tādēļ, ka ir liels valsts parāds, ir jāmaksā lielas summas uh, procentos, uh, aizņēmuma procentos, un uh, līdz ar to pastāv regulārs budžeta deficīts. Kā vai šāds stabilizācijas mehānisms nevarētu palīdzēt samaksāt aizdevumu procentus un atvieglotu dzīvi tādā veidā Itālijas valdībai, piemēram. Atbildes. Jā, runājot par pirmo jautājumu, es varu teikt, ka ECB ir snieguši šādu atbildi. Eiro ir vienīgā valūta monetārajā savienībā. Tātad. tad vai nu šīs paralēlās valūtas ir valūtas un tad tās nav likumīgas, vai arī tās e, nav valūtas un tad e, tas ir parāds, jo šādas e, struktūras tikai palielina parādu slogu. Otrs jautājums. Un tas attiecās arī uz uh, turpmāk uzdotiem jautājumiem par Itāliju. Gribu teikt, ka pašreizēja situācija ir tāda, ka dialogs notiek, un esmu pārliecināts vienmēr bijis, ka ir iespējams panākt vienošanos. Un, un eh, es negribētu uh, Uh, komentēt šo situāciju. Vienīgi es varu teikt, ka ja valstīm ir liels parādus loks, tad tas ir jāsamazina, un tādējādi valstis pašas sevi padara stiprākus, un vairāk neko piebilst es nevaru. Jā, uh, Tremos kungs turpina. Paldies par atbildēm. Nu, es gribu teikt, ka piekrītu jūsu teiktajām valstīm, kam ir liels parāds. Šis parāds ir jāsamazina ja salīdzinām uh, situāciju ar to, kas bija pirms desmit gadiem, ir uh, valstis, kur ir augstāks uh, valsts parāds. Līdz ar to mums ir mazāks iespējas stāties pretī krīzei un ECB izmantotie ārkārtas pasākumi pēdējo gadu laikā, lai uh, pārvarētu finanšu krīzi, vai jūs uzskatāt, ka mēs esam tagad sliktākā situācijā un uh, mums ir jāsamazina šie valsts parādi, lai mēs būtu stiprāki, domājot par kādu iespējamu nākotnes krīzi? Atbilde. Ja parāda līmenis ir pārāk liels, tad uh, valstis ir vieglāk ievainojams. Tas mums jāpatur prātā. Un mācība ko daudzas uh, valstis ir gūšas no krīzes, ir tāda, ka tad, kad krīze sākās, tām nebija pietiekams fiskālās telpas, lai rīkotos, jo parādu līmenis bija pārāk augsts. Tagad ir uh, e, ekonomikas atveseļošanās, kas jau ir, e, turpinās uh, diezgan ilgi. Tāpat laikā ir uh, nepieredzēti zemes procentu likmes. Un šī telpa, ko ir izveidojusi e, monetārā politika, ir jāizmanto, lai atjaunot fiskālos buferus, lai sagatavotos brīdim, kad vai nu no nākamā krīze vai kāds e, cits notikums uh, varētu rasties. Paldies, Molijas Kotakēto. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs eh, zināt, mēs aktīvi strādājam eh, parlamentā pie trim likumdošanas priekšlikumiem par ilgspējīgām finansēm. Tie ir trīs komisijas priekšlikumi, bet eh, es domāju, ka ir jāizmanto ECB un Nacionālo centru un centrālo banku iespējas, lai nodrošinātu ilgspējības finansējumu. Tādēļ ar lielu interesi klausījos runu par uh, ilgtspējīgām finansēm, norādot, ka ECB var atbalstīt pārēju zemoglekļu ekonomiku, pirmkārt mainot spēles noteikumus, otrkārt uh, rīkojoties neapdraudot uh, cēnu stabilitāti. Šie Eh, šie paziņojumi nebija pārāk detalizēti. Gribētu no jums sīkākus paskaidrojumus, kas ar to ir domāts. Otrakārt, vai mēs varētu uh, kaut ko vairāk uzzināt par oglekļa stresa testiem finanšu institūcijā. Tāpat būtu jāņem vērā eh, ārējie faktori, kas varētu novest pie finanšu uh, Uh, nestabilitātes un ekoloģiskiem faktoriem, kas varētu radīt finanšu riskus, vai jūs neuzskatāt, ka būtu jānosaka kreditēšanas griesti noteiktām uh, oglekļu intensīvām darbībām un uh, vai attiecībā uz klimata krīzi arī nevarētu būt kādi uh, kreditēšanas ieteikumi uh, domājot par eh, ekonomikas stabilitātes taksonomiju, kad tāda tiks izveidota. Paldies! Šīs diskusijas. Nu, Vispirms es gribētu tātad eh, norādīt uz faktiem. Mēs eh, izvērtējām zaļo obligāciju iepirkumus un uh, to izmantošanu, lai finansētu projektus, kam ir ekoloģiskais ieguvums. Un 9. Eh, novembrī ir publicēts šie zaļo obligāciju iepirkumi mūsu īstenotajā vērtspapīra iepirkšanas programmā. Šobrīd mums ir aptuveni 24% no uh, publiskā sektora iepirkuma uh, programmas, tātad šie 24% paredzēti zaļajiem uh, pasākumiem un uh, privātajā sektorā mums ir aptuveni 20% šādu zaļo obligāciju. Tas atspoguļo mūsu uh, aktīvu turētos aktīvus kopējā uh, telpā, kas ir, tas veido tādu 4% no šī kopējā apjoma mm, mums ir arī nefinanšu korporācija izdodas obligācija šai portfelī. Un mūsu prog iepirkuma programmas rezultātā ir samazinājies. Samazinājusies starpības starp iepirkšanas un pārdošanas cēnu attiecībā uz zaļajām obligācijām. Un mū, pēc mūsu paziņojuma zaļo obligāciju izlaišanas apjoms ir sācis pieaugt un pieaug joprojām. Un tas liecina par korporatīvās sektora programmas ietekmi. Atbild uz otro jautājumu. Mūsu pasākumi klimata pārmaiņu apkarošanā par šiem jautājumiem esam diskutējuši un par pasākumiem, kas būtu jāveic, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, galvenokārt atbalstot tirgus dalībniekus, likumdevējus un standārtu noteicējus, novērtējot ar klimatu pārmaiņām saistītos riskus un mainīt finanšu plūsmas, lai mazinātu riskus un tādēļ ECB atbalsta starptautisko fórumu darbu un ir esam pievienojušies uh, finanšu sektoru zaļināšanas sadarbības tīklam, lai izstrādātu kopīgu praksi, uh, lai risinātu riskus, kas ir saistīti ar klimatu un vidi. Es vēlējos atgādināt, ka aizsargāta vidi nav tikai blakus uh, uzdevums, ko vēlas īstenot ECB. Mēs vēlamies arī domāt par to, kāpēc ECB nevajadzētu pamudināt uzņēmumus veicināt eh, oglekļa intensīvu rūpniecību samazināšanu, samazināt savu ekoloģisko pēdas nospiedumu. Un vienlīdz svarīgi ECB saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu vēlas īstenot uh, vienlīdzīgus spēles noteikumus un brīvu konkurenci. Protams, ECB galvenais uzdevums ir nodrošināt cenu stabilitāti, bet eh, jā, mēs cenšamies strādāt, un es pilnīgi noteikti pārskatīšu šo jūsu uzdotā jautājumu um, būtību, bet um, mūsu mērķis, kur jūs arī pieminējāt, ir tāds, kādu atbildē pieminējies. Paldies! Āne Mansa kungs nākamais lūdzu. Nē, Marisa Matijas eh, pirms tam lūdzu. Marisa. Jā, es eh, esmu šeit, Roberto. Tā tad, labdien! Paldies, eh, godātais Dragie kungs, ka esat ieradies mūsu komitejā. Vēlētos jums uzdot četrus jautājumus. Pirmie divi būs par vienu tēmu, proti jūs jau agrāk pieminējāt to, ka patreizējā situācija Eirozonā var mainīties, bet 18. gada laikā Eirozonas ekonomiskā izaugsme ir bijusi zema, zemākā pēdējo četru gadu laikā. Tātad mans pirmais jautājums par kvantitatīvo atvieglošanu. Kad jūs eh, ko tādu paveicat, tātad kvantitatīvo atvieglošanu, vai tai ir izšķiroša loma vai nē, un kādi, jūsuprāt, varētu būt centrālās bankas secinājumi? Jūs teicāt, ka šīs programmas slēgšana patiesībā statistika runā savu valodu un eh, statistikas dati ir nepārliecinoši. Otrs jautājums. Ja ekonomiskā izaugsme balstās tikai un vienīgi uz netri, netradicionāliem ekonomiskiem pasākumiem, vai, teiksim tā, es pārformulēšu savu jautājumu. Tā kā mēs esam pilnībā atkarīgi no ārkārtas monetārās politikas pasākumiem, vai tas tomēr neliek mums domāt par to, ka uh, Ar fiskālo kompaktu to saliekot kopā un ar ļoti zemajām cenām lielā daļā dalību valstu, vai tas tomēr nenāk par sliktu visai mūsu labklājībai? Proti, mans jautājums varbūt, ka vajadzētu radīt lielāku elastību publisko ieguldījumu programmām, lai nākotnē tas varbūt darbotos labāk nekā līdz šim. Well, you're, you're, you're... Pirmais jautājums. Savā ievadrunā es pieskāros varbūt vairāk tam, ka zaudēt, patre, zaudēt īsto brīdi ekonomiskās izaugsmas eh, pagrūšanai uz priekšu, vai tas ir tāds status quo vai pārējoša slimība. Patreizajā brīdī Patreizajā brīdī notiek diskusijas par to, ko rādīs statistika, kas parādīsies tikai decembrī. Un šobrīd daudz tiek runāts par to, ka tas, kas esam tādā kā varbūt ap, lēnākā izaugsmē, ir saistīts ar 17. gada paredzējumu, kurš 17. gads bija īpaši labs eksporta jomā. Bet tā kā pasaulē mainās ekonomiskā situācija un arī būtiski ir mainījusies pasaules tirzniecības apgrozījumi, līdz ar to arī Eiropas Savienības eksporta tas ir ietekmējis negatīvi. Un e, daļa no mūsu veicamā varētu būt tāda, ka samazināta bezdarbu, Kapitalizācijas izmantošanas eh, procents daudzās eh, dalību valstīs ir augsts, un tās ir struktūrālas izmaiņas, struktūrāla rakstura reformas, eh, kas atbilst šai zemajai ekonomiskajai izaugsmai. Bet ir vesela virkne citu faktoru, kas nosaka ekonomisko izaugsmu dalību valstu līmenī. Varbūt vairāk vajadzētu paraudzīties uz to, vai tas ir pareizais skatījums uz lietu kārtību, vai tas ir tikai tāda kā fotografija, bet patreizējā situācija ir cita. Vēlējos vēl piebilst, ka patreizējā brīdī mēs eh, gada beigās, raugoties uz grāmatvedības datiem, arī nolēmsim tālāk, ko darīt, bet jebkurā gadījumā monetārā politika, balstoties uz interešu likmēm pagātnē un arī uz investīciju politiku, mēs ceram, ka šie divi faktori papildinās viens otru un nākotnē darbosies viens otru stript, stiprinādami. Jūsu otrs jautājums. Šķiet, ka mēs neņemam vērā to, ka mums bija ļoti ilgstoša ekonomiskā izaugsme piecu gadu garumā un 9,5 miljonu jaunu darba vietu šajā laikā, proti piecu gadu laikā, ir radīta Eiropas Savienībā. Tas ir vēsturiski augstākais jau kad jaunu darba vietu sasniegtais skaitlis Eiropā. Un šobrīd šķiet, ka tik strauji pieaugums mūs vairs nepiemeklēs, un ir tādas valstis, kurās ir varbūt eh, netik augsts bezdarbs, tad eh, skaitli varbūt ātrāk, vēl vairāk palielināt nav iespējams. Bet eh, vai inflācija atbilst mūsu mērķiem? Tā tad par eirozonu domājot un fiskālo politiku runājot. Pilnīgi visās eirozonas valstīs, varbūt ar vienu izņēmumu, Izskatās, ka budžets ir pietiekami uh, vaļīgs, ja tā varētu teikt, un ļoti pozitīvs. Mēs uh, varam runāt par tādu budžetu neitrālos skaitļos, varbūt pat vairāk uz izdevumu pusi. Tagad par publiskajām investīcijām. Patreizējais noteikumu kopums jau paredz publisko investīciju programmām zinām elastību. Otrs. Ja mēs vēlamies niansētāk diskutēt par šiem jautājumiem, tad tas, protams, ir svarīgi, jo ir tādas valsts, kurās infrastruktūra neļauj neko tālāk baigi attīstīt. Uh, Bet, eh, ja mēs šīs diskusijas vēlamies eh, ļoti niansēti īstenot, tad brīdī, kad stabilitātes un izaugsmas pakts tika sagatavots un brīdī, kad tika kaldināts Māstriktas līgums, tad publiskās investīcijas tika izslēgtas no fiskālo mērķu definējuma. Un eh, toreiz valstu lēmumi publiskie lēmumi, kolektīvie lēmumi bija, ka nevajadzēja to eh, izslēgt no fiskālajiem mērķiem. Un ir jānošķir, kas tad ir publiskie izdevumi un kas ir patreizējā brīža izdevumi. Un eh, visticamākais, ka tas būs likumdevēja rokās komisijas kompetencē lemt, ko darīt, un mēs esam centrālā bankas izpildu komisijas teikto. Uh, Paldies, un tagad Anemans kungam dod vārdu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, runāšu nīderlandiešu valodā. Tātad, eh, godātais Dragē kungs, es eh, vēlētos parunāt par 15. gadu, kad eh, jūs iepirkāt lielu parādu daļu. Seši gadi ir pagājuši, bet uh, Vai jūs uzskatiet, ka var saglabāt eiro, kas ir tik ārkārtīgi nestabils? Kādiem instrumentiem jūs to vēlaties saglabāt? Par ekonomiskajiem spēlētājiem runājot, ļoti daudz ir pilnībā atkarīgi no šiem jūsu pasākumiem, un tādā veidā pastāv risks, ka tie, kuri vēlēsies nostāties uz savām kājām, to nemaz nespēs. Tagad eh, vēlējos pieminēt to, ka ir izveidota ekonomiskā politika, kura kaut kādā veidā pati sevi uztur. Ir vesela virkne eh, uzraugošo iestāžu, kuras visu laiku sakot, ka budžets neatbilst tādiem un tādiem normatīviem, ka valstu parāds visu laiku pieaug, bet darīts pa lielam netiek nekas arī milzīgais eh, nekustamo īpašumu burbulis, kas samilst. Es uzskatu, ka šobrīd ar jaunu nodrukātu naudu tiek nopirkti parādi vai naudas iztrūkums, un gala beigās viss ekonomika iet uz leju. Daudz ekonomiskie uh, eksperti apgalvo, ka šādā veidā veidota nauda neko nedod, Un visticamākais, ka dalību valsts centrālo banku um, ieskicēties scenāriji neizrādīsies realistiski. Arī padome strādā pie šī jautājuma, bet es esmu pārliecināts, ka šādi centrālās bankas pirkumi nepie kā laba nenovedīs. Dažādi uzņēmumi, bankas, uh, ražotāji ir tik lielā mērā saistīti savā starpā, ka šo tīklu atšķitināt nav iespējams. Paldies! Es atbildēšu pēc brīža uz jūsu jautājumu, bet iesākumā vēlējos pateikt, ka mūsu politikai bija eh, traģiskas sekas. Ok, pāris gados radīt 9,5 miljonu darba vietu, ja tas ir traģiski, tad labi. Jūs varat tā domāt. Otrs, vai e, padome pēkšņi ir kaut ko nolēmusi e, e, par šiem izdevumiem? Nē, mēs neko neesam nolēmuši. Mēs jau jūnijā pateicām, ka šādu lēmumu mēs pieņemsim. Līdz ar to tas nav tā pēkšņi no viena vakara uz otru trešais. E, veidojot eirozonas monetāro politiku, jūs apgalvojat visu eirozonu, jūs domājat visās valstīs bez ja kāda izšķīruma vai visās nozarēs. Nav jau tā, ka monetārā politika tiek veidot kādai konkrētai nozarei, vai mēs nosakam procentu likmes zemas vai augstas kādai konkrētai nozarei, tad tā bija padomu savienība, kas tā rīkojās. Mēs strādājam visas ekonomikas labām. Jā, tagad varbūt eh, pieskaršos nedaudz eh, jūsu jautājumiem. Privātā nozare, finanšu un nefinanšu. Privātais sektors ir gatavs šim mūsu lēmumam, ja šāds lēmums taps pieņemts. Un, kā jau savos ievadvārdos teicu, monetārā politika neatkarīga no tā, vai šie net eh, aktīvi Tas eh, saistībā ar mūsu procentu likmēm. Visticamākais, kā jau mēs teicām, tas nepieaugs vasaras laikā, kā mēs teicām, un tas arī tā nav noticis. Un tad ECB atkārtoti investēs vērtspapīrus ilglaicīgākos eh, laika periodos. Paldies! Thank you very... Paldies, Longa kungs! Pretēji maniem priekštecim esmu pārliecināts, ka pēc septiņiem gadiem savā amatā jūs varat sekmīgi atskatīties uz eh, sevis paveikto, jo bez jūsu intervences eiro nebūtu palicis tik stabils. Un mēs svinēsim 20 gadus eiro valūtai, tas ir arī ECB nopelns. Neskaroties uz visām kritikām, kas izteikta par eh, aktīvu iepirkšanas programmu un citiem eh, tomēr kopumā tas vērtējumi pozitīvi. Tagad par jautājumiem. Inflācija. Jūs sacījāt, ka šī um, pamatinflācija vēl ir zema, reālā inflācija augstāk. Uh, kad uh, tiks pārsniegti 2% un būs nepieciešami jauni pasākumi, lai neļautu uh, inflācijai kāpt augstāk? Otrs par konverģenci. Jauni pētījumi liecina, ka visas Eirozonas valstis uh, E, uzrādā e, pozitīvas konverģences datus, izņemot Itāliju. Itālija gan vēl cita iemesla dēļ ir kļuvusi par sarežģītu situāciju, jo vairāk kā 700 miljārdi no jūsu iepirkumiem ir Itālijā bijuši. Bet politisku apstākļu dēļ ir pārdotas valsts obligācijas, e, vai ECB ir spējīgas šķies, ir spējīga piešķirt um, Itālijas bankām papildus šprici ar atbalstu. Man, balstoties uz pēdējo 20 gadu pieredzi, ir jāapšauba jūsu minētais. Jūs runājāt par uh, pāreju uz eh, kopēju eh, lēmumu pieņemšanas procedūru ir ilgtermiņš, ilgtermiņa eh, uzdevums. Mēs jau to darām desmit gadus. Kur jūs redzat parlamenta iesaistīšanos, piemēram, nākotnē paredzētā ESM kontekstā? Thank you. you. You've asked many questions. Paldies, jūs uzdevāt daudzus jautājumus, bet es pirms paldies par pozitīviem vārdiem, kurus eh, veltījāt savu, savu komentāru sākumā. Vispirms par inflāciju. Galvenā pamata inflācija ir mērķis, un eh, mērķi tiek noteikti tieši šādā izteiksmē. Uh, Nesenā laikā redzama inflācijas pieaugums, galvenokārt enerģijas e, cena dēļ. Samazinoties enerģijas cenai, paredzam, ka tuvākajos mēnešos e, kritīsies arī inflācijas rādītāji. Bet arī inflācijas definīcijas komponentes ir kļuvušas stabilākas nekā enerģija vai citas e, komponentes. Mēs to saucam par uh, pamatā esošo inflāciju. Tā ir bijusi apslāpēta, bet uzrāda labāks rādītājs nekā iepriekš. Nav tik zema, kā bijusi iepriekš, un ir augšup virzīta kustība. Kas liek mums domāt, ka šīs inflācijas līmenis celsies? Mēs runājam par nominālajām algām, mēs redzam izaugsmi. Dažās valstīs varbūt jūtamāk nekā citās bet eh, kvalitāte šādai algu un nominālai izaugsmēji eh, ir labāka nekā iepriekš. Iepriekš mēs redzējām ko tādu, bet tas bija īslaicīgi. Kaunakārt eh, vienreizēju faktoru dēļ. Tagad nominālie rādītāji pieaug sarunu procesā panākt vienošanās rezultātā. Tā tad ir stabila izaugsme, kas turpināsies laikam ejot. Ehm, attiecībā uz to laika periodu, par kuru notikušas sarunas. Runa ir arī par ražotāju cenu pieaugumu, un tas ar laiku tiks nodots tālāk uz augstākām cenām, augstāku inflāciju. Šāda attīstība daudzās valstīs būs atkarīga no tā, kādā biznesa ciklā eh, ekonomika šobrīd konkrētajā valstī ir. Eiropā mēs bieži vien konstatējam, ka nodarbinātība pieaug, bet šo darba vietu kvalitāte bieži vien ir uh, vāja. Tie ir pagaidu darba pārsvarā. Un cilvēkam esot pagaidu darbā, viņi neprasa augstākas algas. Uh, pakāpeniski, nostabilizējot savu nodarbinātības e, situāciju, viņi sāks prasīt augstākas cenas. Tas ir normāls cikls. Dažas valsts ir ievērojami pavirzījušās uz priekšu, citās darba vietu radīšana ir pārsvarā pastāvīgas pilna laika darba vietas, citās joprojām pagaidu darbi. Un e, šādu pagaidu darbu apmērs samazinās, bet pastāvīgo darbu vietu apmērs pieauga. Līdz ar to augstākas ražotāju cenas un pieaugušas nominālās algas liek mums domāt, ka šie pieaugumi tiks tālāk nodoti patērētājiem caur augstākām cenām. Bet tam ir nepieciešams laiks, jo šī cenu veidošanas kapacitāte ilgu laiku nav bijusi. Līdz ar to šobrīd ir nepieciešams tam ilgāks laiks nekā tas parasti ir bet esam pārliecināti, ka inflācija ir novērojama konverģence uz mūsu mērķi. Un par konverģenci runājot, es pilnīgi piekrītu jums un varu paskaidrot. Savā ievadu uzrunā es arī to norādīju, ka pāreja no uz noteikumiem balstīts pārvaldības uz, uz institūcijām balstītu pārvaldību ir iespējama, bet tam ir nepieciešama uzticēšanās starp dalību valstīm, starp valdībām, starp cilvēkiem. Un uzticēšanās pamatā ir atkarīga no divām lietām. Pirmkārt, noteikumu ievērošana, un otrs ir tas, ko jūs pieminējat - konverģenci. Ja valstis vienalga kāda iemesla dēļ novirzas, viņas kļūst vājākas un tad ir grūti tām uzticēties. Šajā procesā, kuru mēs uztveram kā tādu, no kura nevar izvairīties, lai izveidot spēcīgu monetāro savienību. Un visbeidzot par jūsu jautājumu par pāreju no konverģences, kas balstās uz noteikumiem, uz tādu, kas balstās uz institūcijām. Paskaroties, kas notika ar monetāro politiku pagātnē, līdz pat 80. gadu beigām katra centrālā banka īstenoja savu monetāro politiku. Un no finanšu stabilitātes viedokļa mēs teiktu, ka tas ir ļoti sarežģīta situācija, jo bija brīva kapitāla aprite, bija izmaiņas eh, valūtas maiņas kursos nepārtraukti, un Eh, uzraudzība šai jomā bija ļoti sarežģīta. Un tobrīd jau bija spēkā noteikumi par to, kā stabilizēt valūtas maiņas likmes, noteikumi, kas eh, ļauj eh, konkrētai valūtai kāpt vai krist noteiktā diapazonā, bet ar laiku visi šie noteikumi tika pārkāpti, jo tirgus procesi un spiediens bija pārāk liels. Uh, Tas noveda pie ECB izveides savulaik. Tas arī parāda, kā ar laiku notiek pārēja no nu, tādas sistēmas, kas balstās uz noteikumiem, uz institūcijām balstīt sistēmu. Tādas arī turpināsies. Paldies! Paldies, Pedro Silva Pereira! Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāji, dragi! vēlos sākt ar um, atzinības izteikšanu par jūsu sacīto. Pirmkārt par to, ka ievērojams monetāras politikas stimuls joprojām ir nepieciešams un arī tiks saglabāts pat pēc neto aktīvu iepirkšanas programmas noslēguma. Un palēnināšanās ekonomikas izaugsme Eiropā padara to par ļoti nepieciešamu un otrs par eh, to, ka nepieciešami konkrēti soļi EMU reformām. Jūs runājat par politikas koordinēšanu. Eiropas investīciju stabilizēšanas funkcijas izveids nepieciešamību un ESM reformu. Man līdz ar to par šiem pēdējiem diviem tematiem ir trīs jautājumi jums. Pirmais - stabilizācijas funkcija. Jūs pieminējāt, ka ir nepieciešams fiskālais instruments Eirozonā, lai saglabātu konverģenciju. Jūs vienmēr ļoti rūpīgi izvēlaties vārdus. Bet vai jūs piekristu, ka bez eh, konverģences saglabāšanas mums ir nepieciešams arī veicināt konverģenci? Jo mēs redzam atšķirības, novirzīšanos gan ekonomiski, gan sociāli starp Eirozonas dalību valstīm. Otrs jautājums par ESM reformu, kas ir paredzēts eh, decembra samitam, ir vienotā noregulējuma fonda izveide. Mans jautājums, cik tas ir steidzami? Jo viens no diskusiju tematiem ir tas, vai šim eh, vienotam noregulējuma fondam ir jābūt pilnībā operatīvam. Un visbeidzot, Šodien Ekonu komiteja apspriedīs manu ziņojumu par ESM reformu, kur e, tā sauktais Eiropas e, monetārais fonds būtu jādēvē par Eiropas stabilitātes fondu, lai skaidri parādītu, ka monetārā politika ir Eiropas centrālās bankas kompetencē. Kāds ir jūsu viedoklis par to? Paldies! Vārdi saglabāt konverģenci atsaucās uz situāciju, kad valstis ir pietiekami konverģējušas, lai varētu izveidot centrālu fiskālo kapacitāti, bet joprojām ir pakļautas šokiem, kas var būt idiosinkrātiski vai savādāki, kur tālāka konverģence neko nedot, un konverģence būtu zudusi, ja nebūtu tālāk rīcība. Līdz ar to tāpēc tiek izmantots vārds maintain, saglabāt konverģenci. Vienotais noregulējuma fonds un tā izveide ir steidzama. Tas ir nepieciešams banku savienības e, pabeigšanai. To mēs dēvējam par viegli sasniedzamiem rezultātiem. Viss jau ir izlēmts. Uh, Dažos jautājumos ir eh, palikuši tikai nianses, par ko ir jāvienojas. Tā kā tie ir steidzami pasākumi, un tā ir daļa no, um, e, no monetārās savienības stiprināšanas darbiem. Mums ir jāpabeidz banku savienība un jāvirzas uz priekšu kapitāla tirgus savienības jautājumā ir daudzas lietas, kuras var sasniegt diezgan ātri. Jā, ir lietas, kas prasīs ilgu laiku, piemēram, eh, maksāt eh, spējas eh, normu harmonizēšanas ar dalību valstīm. Un komisija, manuprāt, drīz nāks klajā ar dokumentu, kurā tiek identificēti viegli sasniedzamie rezultāti kapitāla tirgus savienības jautājumā. Trešais jautājums. Varu absolūti piekrist jums. Uh, ka mums eh, nevajadzētu nosaukumā veidotajam instrumentam izmantot vārdu monetārais. Paldies! Jā, protams, protams, es piekrītu. Dragīgi kungs atbild uz jautājumu no zāles bez mikrofona. Jā, jā, tik tiešām tas ir ļoti labi, saka priekšsēdētājs. Mēs atbalstam, daudz atbalsta Eiropas stabilitātes fonda izveidu. Ludeks Nīdermājers. Paldies! Paldies! Eh, priekšsēdētāji, esat sveikti šeit! Par Langenkungu vērtējumu jūsu darbam ECB varu tikai piekrist. Man ir jautājumi par nesenajiem ekonomiskiem skaitļiem. Ka, bet jūs jau norādījāt, ka pieaugot bezdarbam, eh, tas veicina uh, ekonomisko paplašanāšanos, jo pieauga <clears throat> cilvēki vairāk e, strādā, viņiem ir labākas algas, un tam vajadzētu veicināt ekonomisko izaugsmi arī nākamajos ceturkšņos. Līdz ar to man jums ir divi jautājumi. Patarot e, prātā pēdējos skaidrs, kas nav bijuši pārāk spēcīgi. Pirmkārt, ja ir tuvākajos pāris gados redzam uh, iespējamība, ka ekonomikas eh, attīstības tēma samazināsies, vai, vai būsim tam gatavi. Fiskālā politika šobrīd ir tāda ekspansīva. Procentu likums ir tuvu nulēji. Mums, acīm redzot, pietrūks eh, divi būtiskie elementi ekonomiskās izaugsmas stabilizācijai, tad, kad tas būs nepieciešams. Un trešais tehnisks jautājums. Uh, Autoražotāju loma bija ļoti svarīga vājāku rezultātu veidošana trešajā ceturksnī, bet man liekas, ka autoražotāji jau pietiekam daudz eh, saražo, bet eh, pietrūks pārdošanas darījumu, jo eh, tip apstiprinājumi joprojām nav pabeigti. Kā jūs sagaidat, vai autoražotāja nozara var būt uh, skaidrojušais elements, eh, it īpaši Vācijā, vājākiem rezultātiem trešajā ceturksnī. Uh, Paldies! Par pirmo jautājumu. Vai ir ievērojams uh, ekonomikas uh, izaugsmas tēma palēninājums plānojams tuvākajos gados, un vai mēs varēsim reaģēt uz to? Monetārā politika būs mainīga. Mēs to pielāgosim Jo mēs redzam, ka inflācija konverģē virzienā uz mūsu mērķi, un 2020. gadā to varētu sasniegt, ja nekļūdos. Līdz ar to tiks pielāgota nepārtraukti arī mūsu politika, balstoties uz investīciju politiku un procentu likuma korekcijām. Kas attiecas uz autobūsu rūpniecību nozari? Viņi atvesļojas šo ceturksni, uzrāda labāks rezultāts, bet varbūt ne tādā apmērā, kas pilnībā kompensētu kritumu, kas bija iepriekšējā ceturksnī. Bet tas varētu arī prasīt vairāk kā vienu ceturksni, līdz mēs redzam, ka tas ir pilnībā kompensēts. Tāpat laikā mēs neredzam citus iemeslus, kāpēc eh, notiek uh, lēnāka atvesļošanās, kā vien piesardzība. Bet tie nav tikai vienreizējie faktori, kas radījuši zemākus un izaugsmus tempus. Tas nav saistīts tikai ar autobūvas eh, nozari. Ir arī citi faktori. Dažus es jau minēju iepriekš. Piemēram, kritums izaugsmē pēc perioda, kas ir bijis e, pārsteidzoši pozitīvs. Bet kāpēc mēs runājam par palēnināšanos? Pasaules tirzniecības e, apjomi nav zemi, viņi varbūt ir zemāk nekā iepriekš, bet e, joprojām kopējā rādītāja ir augstāka par vēsturisku vidējiem, dažās jomās pat īpaši augsti. Tā kā teiktu, ka vēl šobrīd ir uh, pāragri runāt eh, par to, jauni dati būs tūlīt pieejami, bet ir pāragri runāt, ka mēs jau virzamies uz palēnināšanos. Bija arī vienreizēji faktori, ne tikai autobusu rūpniecībā, bet arī atsevišķās valstīs. Paldies! Thank you. Um, Jakob von... Paldies, Jakobs von Weizsekers. Yes, uh, uh, thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Es ar prieku pievienojos Ludikam Nidermājeram un uh, Werneram Langenam uh, šajā visnotaļ pozitīvajā vērtējumā. Un man arī ļoti patika jūsu nu, tāds uh, niansētais uh, skaidrojums par to, ka tad, kad saule spīd, ir uh, jāliek mājai jumts, un šeit ir divi iemesli. Tātad pirmkārt jāgatavojas uh, iespējamai krīzei, un otrs gadījums, ka saule var sākt uh, spīdēt tik uh, uh, stipri un būt tik karsti, ka tad jā, jāaizsargājās. Tātad domājot par valstīm, kur ir augsts parādu līmenis un zems izaugsmas līmenis. Tātad. Uh, Un, protams, šai fiskālai kapacitātei jābūt ir galvenajam instrumentam, ko jumtu salabot. Ļoti jūs tātad mēs varētu domāt, ka konverģence ir kaut kas liederīgs un uh, nepieciešams, jo tad varētu būt tāda konstruktīva divdomība, kā to mēdz teikt. Briselē katrs saklaus to, ko vēlas dzirdēt, bet mans jautājums ir tāds, ka man nedaudz baida, ka vārds konverģence savā divdomībā ir kļuvis par problēmu zināmā mērā, jo, protams, ir šis vārds konverģence, kas nozīmē uh, dalību valstīm, kuras vairs nevar izmantot uh, Uh, savu fiskālo telpu, tātad, ka šīm valstīm jāatvieglo uh, iespēja noturēties pret satricinājumiem. Uh, ir tātad šāda pret šoku, pret satricinājumu konverģence, un otra ir līmeņa konverģence, un šeit ir struktūra fondi mūsu rīcībā. Uh, lai veicinātu ekonomisko konverģenci savienībā, bet tas nav kaut kas monetārai politikai specifisks. Un, ja dažās valstīs ir šāda plaša konverģences izpratne, tad rodas bažas par to, kā veidojas uh, liela mēroga transferu savienība. Un tagad vai nevajadzētu atteikties uh, no uh, nevis mērķa konverģences, bet no vārda konverģence, runājot par fiskālo kapacitāti, bet uh, vajadzētu stiprināt politisko uh, vienprātību par to, kas mums ir nepieciešams, teiksim, bezdarba pabalstu, Eiropas parapdrošināšanas sistēma. Uh, bet liela mēroga Eirozonas budžets varētu eh, eh, tikt nepareizi saprasts, un tā tas jau šobrīd arī ir. Atbilde, jā, es jums pilnībā piekrītu. Kad jūs runājāt, eh, es tāpat laikā domāju, kā, kādu konverģenci īsti mēs domājam par to runājot. Un šeit ir trīs iezīmes konverģencē. Nu, konverģence apzīmē trīs parādības. Pirmkārt, ir cikliskā konverģence starp citu. Ja konverģenci definē kā uh, izaug, ražošanas izaugsmes uh, rādītāji. Tad ir tā saucamais dispersijas indeks starp dažādām valstīm, un šobrīd tas ir ļoti zemā līmenī, no pagājušā gadsimta 90. gadu līmenī. Tātad, zināmā mērā, šī konverģence ir notikusi pateicoties ekonomikas atlapšanai. Pirms līdz ar krīzi šī bija lielas atšķirības starp valstīm. Otrs uh, elements Eh, domājot par konverģenci, tās ir struktūra reformas. Mums ir nepieciešama konverģence. Piemēram, jūs pieminējāt, un es jums piekrītu, uh, bezdarba apdrošināšanas sistēma, nu, tas ir svar, nozīmīgs veids, kā virzīties uz priekšu, bet kā to var īstenot, ja mūsu darba tirgus ir atšķirīgs, katrā valstī arī klasifikācijas ir lielā mērā atšķirīgas. Mums ir nepieciešama konverģence institūciju līmenī vai reāls, reāla struktūra reformu konverģence, lai mūsu ekonomiku padarītu konkurēt spējīgāku un uh, konverģents šai ziņā, jo ja vienas valsts ekonomika ir ļoti konkurētspējīga un otra ļoti nekonkurētspējīga, tad kopīgiem spēkiem kaut ko panākt ir grūti. Un uh, vēl ir konverģents, ko jūs uh, runā, uh, pieminējāt, runājot par struktūra fondiem, tātad šī pārdalīšanas konverģence. Par to uh, šobrīd par šo fiskālo kapacitātu runājot, mums būtu jāaprobežojas ar šīm divām pirmajām uh, izpratnēm par konverģenci. Lai, uh, uh, Un tiešām varbūt laba doma vispār nerunāt par, nepieminēt konverģenci un, un par to varētu padomāt. Paldies! Nu, mēs eh, šeit strādājam pie asimetrisku satricinājumu eh, atvairīšanas. Nu, ja mēs runājam par šo bezdarba apdrošināšanas sistēmu, tas ir tā kā tāds krājums uh, lietainai dienai. Nu, tāds kā drošības tīkls nacionālajām sistēmām. Un uh, varbūt šobrīd ir noderīgas šīs atšķirības nacionālā sistēmā, bet nu, arī konverģence šajā jomā ir nepieciešama, tam es piekrītu. Bet, nu, tad atkal struktūra fondi un. Bet, nu, šeit nav varbūt tās fiskālās stabilizācijas funkcijas šajomā. Tagad vārds pērvāņšai Beresai jo Lukas kunga nav zālē. Tā kā jūs esat nākamā runātāja. Mikrofons, diemžēl, nav ieslēgts. Sorry, that's... Otherwise we, we, we... Nu, ja nē, tad dosim vārdu vispirms Filipam un tad jums. Filips Lamberts. Paldies priekšsēdētāji, vienmēr prieks ar jums tikties, draugi kungs. Tātad. Tā pārēja no sistēmas, kas darbojas uh, uz noteikuma pamata un uh, sistēma, kas balstās uz institūcijām, nu tas ir pozitīvi, bet es turpināšu tur, kur beidza savu runu kolēģa Molijas Skote Kāta, un es biju ne visai apmierināts ar jūsu atbildi, tātad mums ir dažādi mērķi, daudzi mērķi un ierobežojumi, un mums Mēs varam arī turpmāk finansēt darbietilpīgus, uh, bet klimatām kaitīgus pasākumus. Uh, bet, nu jā, šīs klimata pārmaiņas uh, tiešām notiks reāli, tad tas arī ekonomiku ietekmēs ļoti negatīvi. Vai ECB tātad atbalsta tādu pasākumu finansēšanu, kas palīdz samazināt klimos, klimatu pārmaiņu pastiprināšanos, bet tāpat laikā jūs finansējat arī pasākums, kas iet pilnīgi pretējā virzienā, un tas mani mulsina. Tātad šī ilgt, īstermiņa apsēstība ar tirgus ekonomiku būtībā neutralizē visus tos pasākumus, kas mazina klimata pārmaiņas. Nu, tad var teikt, ka tirgus nedarbojas. ECB varētu rīkoties uh, saprātīgi, tāpat laikā varētu mēs arī regulēt ekonomiku, lai sasniegtu mērķus un, teiksim, noteikt uh, prasības obligāti atklāt ar klimatu pārmaiņām saistītos riskus. Un uh, tad domāt par tirgus disciplīnu, bet uh, varbūt jūs varētu arī kaut ko pieminēt par to, kā darbojas mūsu monetārā sistēma. Ja, teiksim, ir uh, noguldījumi, eh, kuriem ir eh, nu, nepieciešama pēļņa, un tāpat laikā mēs nevaram šo izaugsmi un pēļņu atdalīt no eh, tādas darbības, kas negatīvi ietekmē klimatu. Atbilda. Augsts nodarbinātības līmenis un nozares, kas kaitē klimatam, nu nav tā, ka mēs tīšām to visu atbalstītu. Es uzskaitīju visus sekundāros mandātus, kāda ECB ir, un šī, šīs debates sākās padom mūsu valdē par to, kā precizēt monetāro politiku, un šīs debats arī turpināsies. Tālāk par mūsu pensiju fondu portfeli aktīvu investīciju uh, pārvaldniekiem uh, mēs deleģējām balstiesības, ja viņi ir apņēmušies pildīt atbilstīgos standartus uh, savā balstošanas politikā. Tāpat mēs domājam arī par iespēju paplašināšanu, investēt ilgspējīgos uh, vidas ziņā ilgspējīgos uh, ieguldījumus. Uh, mēs esam veikuši, sākuši iekšējo izmeklēšanu par to, kā anoma kritērijus uh, ko es iepriekš pieminēju, varētu īstenot dzīvē. Jā, tas viss nav tik vienkārši, jo monetārā politika ir domāta visai eirozonai, tātad pāri valstu robežām, dažādos uh, sektoros. Bet mēs arvien vairāk uh, valdē pievēršam uzmanību šiem jautājumiem un par tiem arī diskutējam. Paldies, Pērvanš Veres. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jūs uh, organizēt monetārās politikas atgriešanos pie klasiskajiem instrumentiem, to jūs pieminējāt, un arī kolēģis Silva Perēra to uzsvēra, bet Man ir nu, jautājums, to es esmu jau uzdevusi iepriekš, bet uzdošu vēlreiz par e, cenu stabilitātes mērķiem, kas ir uh, definēti jūsu pilnvarās. Tātad jūs uh, daudz runājat arī par struktūra reformām, bet uh, ir arī citi faktori, kas uh, apdraud uh, izaugsmes rādītājus Eiropas Savienībā. Šeit varētu būt gan demogrāfiskais spiediens, gan darba ražīgums uh, saistībā ar dalību valstu uzsāktām struktūra reformām. Vai jūs nedomājat, ka uh, vai jūs domājat, ka tad, kad jūs būsiet atgriezušies pie nu, tradicionālās politikas, jums joprojām būs jāpieturas pie šī 2% mērķa? Paldies! Es jau to esmu teicis iepriekš, nu šobrīd ir tā grūti uh, ar pārliecību prognozēt, vai vidējā un ilgtermiņā mēs būsim pārvarējuši šo eh, stagnācijas eh, posmu, vai arī šis eh, izaugsmes pazeminājums ir tikai pagaidu parādība vai nē. Tā tad šis zemais līmenis nav kaut kas tāds, kas uh, pastāvēs uh, bezgalīgi ilgi, bet jūs norādījāt uz demogrāfiskiem faktoriem, bet tāpat laikā ir arī digitalizācijas process, tehnoloģijas attīstība plašā spektrā, un tas viss varētu paaugstināt darba ražīgumu, un šo sekulārā stagnācijas prognozi tas varētu padarīt par mazāk varbūtēju ja mēs e, lūkojamies uz inflācijas rādītāju tuvošanos mūsu mērķim, un tā mēs arī kalibrējam savu monetāro politiku, uzturot uh, e, konverģenciju, vidējā termiņā. Jūs jautājat, vai 2% joprojām ir mūsu mērķis. Pēdējo gadu laikā daudzi no jums ir uzdevuši šo jautājumu ar zemtekstu, ka vai nu būtu jābūt vienam vai trim procentiem. Un atbilde vienmēr ir bijusi tāda, ka nu, ka Nav jau tā patvaļīgi pasaules centrālās bankas pagājušā gadsimta 90. gados ir virzījuši šo uh, mērķi 2%. Nu, uh, ir uh, uh, valstīs, teiksim, notiek dažādas uh, valūtas uh, korekcijas kursu korekcijas un pie zemākas inflācijas šādas korekcijas ir grūtāk veicamas nekā pie augstākas inflācijas līmeņa. Ir arī nopietni iemesli, kādēļ mēs līdz šim esam pat atturējušies apspriest eh, šādu varbūtību, jo tas eh, veicinātu nestabilitāti un uh, Šobrīd mēs vēlamies virzīties uz priekšu un nedomājam apspriest uh, šo mērķi un nedomājam to pārskatīt. Paldies, saka priekšsēdētājs. Varam noslēgt monetārā dialoga pirmo daļu ar uh, Drāgī kungu kā ECB priekšsēdētāju un uh, vēlos uzsvērt, ka mēs atbalstam, viss politiskais spektrs atbalsta ECB politiku un arī jūsu uh, šīs dienas teikto mēs uzskatām par ļoti nozīmīgu, un mēs arī pilnībā tātad atbalstam jūsu darbu, un tagad Uh, Drāgī kungs kā Eiropas sistēmisko risku kolēģijas priekšsēdētājs, kurš ir atbildīgs par makroprudenciālo uzraudzību Savienības finanšu sistēmā. Un Dragī kungs šajā uh, uh amatā mūs uzrunāja 19. jūlijā šajā gadā. Tāpat eh, svarīgi uzsvērt, ka parlaments arī strādā pie ESRB, pārstrā, pārstrādājot eh, tiesību aktus par uh, regulatīvām aģentūrām. Godātais priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, man ir ļoti liels prieks jau otro gadu uzstāties jūsu komitejas priekšā kā Eiropas sistēmisko risku kolēģijas priekšsēdētājam. Šodien vēlētos uzsvērt divus aspektus. Es runāšu par ESRB statistiku par to, kāds ir komerciālo nekustamo īpašumu nozares situācija, un tad eh, pieskaršos vairākiem priekšlikumiem par makroprudenciālajiem rīkiem apdrošinātājiem. Tātad eh, vispirms par komerciālo nekustamo īpašumu nodara, nozara. Ļoti svarīga nozara finanšu stabilitātei. Ne tikai sava lieluma dēļ, bet arī tāpēc, ka tā ir ciešā mērā saistīta ar finanšu sistēmu un arī ar citām reāla ekonomikas daļām. Šo iemeslu dēļ ir ārkārtīgi svarīgi, lai makroekonomiskās uzraugošās iestādes uzraudzītu komerciālo nekustamo īpašumu situāciju. Šobrīd ESRB nopublicē statistikas datu šai nozarei, un es vēlētos varbūt pieskarties šā ziņojuma vairākiem aspektiem un tos diskutēt ar jums. Bankas paliekot par lielāku ko komerc nekustamo īpašumu finansētāji lielākajā daļā dalību valstu, tomēr arī nefinanciālais sektors spēlē būtisku lomu šajā nozarē lielāk nekā pirms krīzes. Piemēram, pensiju fondi, investīciju fondi, šobrīd tie ir lielākie eirozonas e, komerc nekustamo īpašumu vērtspapīru turētājs, un šobrīd ne banka banku apmaiņa eh, starp dažādām bankām ir, tam ir pozitīvas sekas. Piemēram, komerciālā nekustamā īpašuma nozares eh, zudumi var tikt sadalīti par dažādām vienībām un arī pa dažādām valstīm. Jebkurš stress dalību valsts finanšu sektorā ietekmēs kā bankas, un tomēr šobrīd tam eksistē alternatīvu finansējumu avoti. Un eh, iespēja piesaistīt kafi, kapitālu no šiem avotiem var paātrināt atveseļošanos un varbūt arī mazināt triecienu. Tas eh, var padarīt tomēr komerciālo nekustamā īpašuma sektoru jūtīga pret eh, citiem triecieniem. Piemēram, citādas nebanku institūcijas, kā piemēram atvērtie nekustamo īpašumu fondi, var novest pie šās nozares cēnu pieregulējuma un ļauj ar aktīviem apmainīties ārkārtīgi ātri. Tas, ka ārvalstu investori ir klātesoši šajā sektorā, bet diemžēl mums nav pietiekami daudz statistikas datu par tiem, tas arī var palielināt risku ātrām cenu svārstībām, jo šie ārvalstu investori var pieņemt lēmumu aiziet no nozars, ja tiem tiem, kur citur patiks labāk. Un tādējādi, ja viņi ir iesaistīti regulatorajā arbitrāžā, tas arī ir pakļauts riskām. Šobrīd šiem, šiem plaisām un trūkumiem vajadzētu būt labāk sinhronizētiem. Makroprudenciālās iestādes mēģinot atbildēt šīm nepilnit, nepilnībām komerciālajā nekustamo īpašumu tirgu. Šīs makroekonomiskās iestādes ir atbildīgas, un tomēr tās eh, ir atbildīgas arī par banku sektoru. Tikai nedaudz no šiem instrumentiem līdz šim tapuši izmans, izmantoti. Piemēram, tas eh, viens no šiem rīkiem, kas ir izmantots visbiežāk, piemēram, trijās valstīs, eh, balstoties uz aizdevēju uh, statistiku. Ir tādas valsts, kuras ir aktivējusi makroprudenciālos buferus, tādas kā sistēmisko risku buferu un valstī ciklisko buferi, izvērtējot tieši šīs nozares uh, ievainojamību. Arī ne banku institūcija pieaugošā loma prasa, lai tiktu izveidoti adekvāti makroprudenciālie instrumenti. ESRB turpina strādāt pie makroprudenciālās politikas izveidas ārpus banku sektora vien. ESRB šodien ir nopublicējusi ziņojumu, kurā runā par to, kā stiprināt normatīvos aktus apdrošinātājiem. Veselīgs eh, apdrošināšanas eh, sektors veicina finanšu stabilitāti, samazina milzīgu zudumu parādīšanos kā uzņēmumos, tā arī mājasaimniecībās un veicina ilgtermiņa investīciju nodrošināšanu. Un tomēr apdrošinātāja darbība var veicināt pret eh, risku palielināšanos un finanšu sistēmas ievainojamību. ESRB uzskata, ka iestādēm vajadzētu būt eh, adekvātam makroprudenciālajam rīku komplektam kompleksam, lai stātos pretim sistēmiskajiem riskiem apdrošināšanas nozarē, raugoties ārpus konkrētam apdrošinātājam, un vēlētos jūs iepazīstināt ar mūsu priekšlikumiem. Vispirms, uzrau, vispirms iestādēm ir jābūt Eh, iespējai rīkoties dividendžu ierobežošanas gadījumā. Tas nodrošinās eh, drošību apdrošinātājam nevēlamu tirgus attīstības vektoru gadījumā. Tam ir nepieciešama kā eh, specifisku vienumu izveidošana, tā arī specifisku aktivitāšu vienu izveidošana. Var izveidoties situācija, kad politi preces turētājs vēlas pārtraukt savu apdrošināšanu, un tomēr tam nevajadzētu nākt par sliktu apdrošinātājam. Iestādē ir jābūt iespējai pasargāt finanšu tirgu šādos eh, neparedzētos apstākļos. Viena no iespējām, kā to panākt, ir nodrošināt eh, to, lai polises turētājs nevarētu pārtraukt savu līgumu. Un tādu pašu rīku mēs vēlamies izveidot arī investīciju fondiem. Iespējams, ka būtu jāiekļauj arī e, cikliskās prasības un tādējādi pārdot e, aktīvus par zemāku cenu e, nevēlamā finanšu situācijā nebūtu iespējams. Tas e, varētu būt par pamatu prasībai veiksmīgi ekonomiskās attīstības e, brīža gadījumā palielināt kapitālu. Uh, izveidot konkrētus instrumentus arī banku sektorā, lai nodrošinātu bankai līdzīgas aktivitātes, piemēram, tādas kā hipotekārais aizdevums vai eh, darbības nekustamajā tirgū ir ļoti svarīgi. Noslēgumā vēlētos pateikt, ka vēl ir ļoti daudz darāmā. Galvenais mums vajadzētu um, nolēmt, kā kalibrēt šos instrumentus, kādas sliekšņus noteikt un kā šos instrumentus iekļaut patreizējā tiesību kontekstā. ESRB turpinās strādāt ar šiem jautājumiem un strādāsim arī pie maksāt nespēja divi direktīvas un vēlamies nodrošināt arī nākotnē uh, noteikumus apdrošinātāju darbībai. Paldies, un tagad atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies! Jā, protams, mēs tagad runāsim par tādiem jautājumiem, kas noteikti būs svarīga mūsu komiteju apdrošināšana. Mūsu komitejai ir īpaši tuva. Jūs runājat arī par uh, maksāt nespēja divi regulas īstenošanu, bet pirmajam dod vārdu Langenkungam, lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Attiecībā uz pensiju fondiem man ir viens jautājums un vēl zināt jūsu viedokli. Emir divi ietvaros eh, mums norit trialogs. Divas lielākās frakcijas uh, vēlas eh, uzraudzības sistēmā iekļaut pensiju fondus lielākos. Eh, tātad šis check and balance princips. Komisija ir pret visiem iespējamiem eh, trikiem, tiek mēģināts kavēt visu pasākumu. Trīs lielākais valstīs tas ir summa pārsniedz jau 3 miljārdus, un mani jautājums dalās divās daļās. Pirmkārt, ECB, ja es saprotu, nav nākus klajā ar savu vērtējumu, atzinumu šajā jautājumā. Kā jūs vērtējat? E, Emīra e, atvasināto instrumentu regulās aptvērumā iekļaut lielos pensiju fondus. Otrakārt, e, centrālajie darījuma partneri CCP trešajās valstīs. Brexit būs. Tad, kad tas notiks, tad būs izšķirošs jautājums par to, uh, kā tiks nodrošināti šie CCP. Manuprāt, atbildībai ir jāpaliek Eirozonā, bet mums vēl nav atrasts pārējais režīms ar apvienoto karalisti, kas šobrīd ir eh, lielākā mājvieta šādiem eh, darījuma partneriem. Trešais jautājums par kiberriskiem. riskiem Kā jūs skatāties uz riskiem saistībā ar IT progresu, kas varētu draudēt eh, finanšu tirgiem? Paskatoties to, cik eh, komeks eh, skandālā tur inovācijas gars bija milzīgs, lai apietu nu, nodokļus. Kā jūs skatāties uz šo problēmu? Paldies par pensiju fondiem. ESRB ir skaidri pateikusi, ka pensiju fondi netiks, tiem netiks piemērots, eh, netiks piemērots izņēmums par Brexitu ļoti grūti tagad pateikt, jo ECB un ESRB nepiedalās sarunās un būs vairāk aspekti, kuri noskaidrosies tikai turpmākajās nedēļās. Tāpēc šobrīd mēs vēl nevaram pateikt vai paredzēt kristāla bumbā, kas notiks. Bet ja nu mums ļautu minēt, kas varētu notikt tuvākajā nākotnē, spriežot pēc patreizējiem un iepriekšējiem notikumiem, tad eh, šķiet, ka uh, abas puses vēlas finanšu stabilitāti. Tā tad, lai nebūtu materiālu finanšu stabilitātes risku nodrošināt kā palīdzību privātajam sektoram, mazināt šo triecienu, vai arī komisija to tikko pateica, arī izveidot tādus noteikumus, lai arī publiskajā politikā tiktu iekļaut rīcība risku mazināšanai. Par kiberdrošību runājot, tā ir tēma, kas arvien vairāk pievērš visu uzmanību, īpaši G20 savā paziņojumā to ir uzsvērusi kā visbūtiskāko risku finanšu stabilitātei. Līdz ar to ESRB šobrīd darbojas kā sava veida sarunu tīkls un paraugu prakses un zināšanu apmaiņas punkts starp dalību valstīm. Un eh, Mēs šīs diskusijas šobrīd galvenokārt vēlamies pavērst ievainojamības novēršanas virzienā. Mēs izvērtējam ievainojamības, kādas ir norādījuši mūsu dalību valstu uzraugošās iestādes darbinieki, un mēs mēģinam nošķirt dažādas metodas, kādas izmanto šīs uzraugošās iestādes ievainojamības novērtēšanai jo metodas ir dažādas un nevienmēr cilvēki vienu un to pašu situāciju uzskata par ievainojamu vai nē, un arī ir dažādas atskaitīšanās un ziņošanas metodas. Līdz ar to mēs šobrīd eh, mēģinam izveidot tādu sistēmu, kas nodrošinātu kiberincidentu ziņošanas situāciju, un tas uh, būs jautājums, pie kā mēs atgriezīsimies tuvākajā laikā, tuvākajos gados, ja vēlaties. Paldies! Thank you! Paldies! Mēs e, augstu novērtējam to, ka SRB ir tāda pati nostāja šajā ļoti aktuālajā jautājumā kā mūsu komitejai. Un, eh, protams, mēs arī par komisijas tikko ri, nopublicētajiem pasākumiem. Tas arī mūs priecē, ka komisija, ka komisija uzskata, ka ir jārīkojas un nepieciešams ļoti aši. Protams, ka mēs nevēlētos, lai šiem rīkiem vispār jau kad būtu jātiek izmantotiem. Mēs eh, ceram, ka šāda situācija nekad nepienāks un tomēr Redzēsim, kas notiks nākotnē. Un redzēsim, kā nobalsos pārstāvi palāte. Nākamā Bereša skundze. Paldies, prieksēdētāji kungs! Jūs e, jau pieminējāt e, jautājumu par e, tirzniecību, un šķiet, ka laba tir tirdzniecības prakse Tātad jūs runājat ESRB ietvaros un Burthards Balts piedalījās jūsu darbā. Un uh, ir jau skaidrs, ka ir dažādas intereses un iespējams, ka ir tāda niša, ko varētu izmantot. Jūs e, pieminējāt finanšu tirgus e, spēlētājus, kuri atgriežas pie šīs te labās komercprakses, un tomēr Vai jūs pārskatīsiet likumdošanu, vai tas ir tikai uzraugošo iestāžu darbs? Un jūs vēlētos, lai šis darbs nenoritētu dažādos līmeņos, un ja runa iet par jaunu likumdošanu, tad vai nenonāksim pretrunās, jo uh, likumdošana par labu uh, komercprakse, tātad to interpretē bankas vai banku iestādes, bet vai jūs esat eh, nosaukuši tās valstis, kurās likumdošana eh, paver šādas nišas izveidas iespēju vai nē? Un otrs jautājums, pie kā jūs pieskārāties, eh, tā tad. tad par apdrošināšanas sektoru. Vai jūs uzskatiet, ka šis jautājums par makroprudenciālismu būtu jāpiemēro apdrošināšanas sektoram? Jūs uzskatiet, ka eh, šo jautājumu vajadzētu izskatīt kur citur? Paldies par eh, jūsu otro jautājumu par to, vai riski, kuri ir saistīti ar komerciālo nekustamā īpašuma sektoru. Ņemot vērā to, cik milzīgs ir šis sektors un to, cik lielā mērā tas ir saistīts ar cit citiem, tam ir jāpievērš īpaša uzmanība. Būtiskākie ievainojamības avoti vairākās valstīs ir investori, mēģina iegūt pēc iespējas lielāku peļņu. Un tas ir radījis ļoti augstas svārstības un pārmērīgi augstu novērtētus nekustamos īpašumus, un tādējādi krīzē izdzīvot šādi eh, pārmēr augstu novērtēti īpašumi un īpaši hipotekārie kredīti diez vai varēs. Uh, Jā, tā ir taisnība, ka bankas ir pakļautas šiem riskiem, bet vairāk šiem riskiem ir pakļauts nebanku sektors. Un tad jautājums ir, kā šis nebanku sektors ir saistīts ar banku sistēmu un caur banku sistēmu reālu ekonomiku. Un tāpēc ESRB Un eh, es domāju, ka arī citas iestādes, kuras ir atbildīgas par makroprudenciālo noteikumu izveidu un arī ECB, visām iestādēm vajadzētu būt iespējai izmantot plašu instrumentu klāstu, kurš patiesībā ietu tālāk, ietu ārpus banku sistēmas un ie, iesniegtos ne banku sistēmā, jo tas patiesībā investoriem dotu papildus iespēju iegūt informāciju par šo te nebanku sektoru saikni ar banku sistēmu un tādējādi pieņemt pareizo lēmumu. Tātad šeit vēl ir daudz darāmā, un es domāju, ka mēs varam sevi pasargāt no pēkšņu risku materializēšanās. The... Jūs uzdevāt jautājumu par līsa likumu. Es domāju, ka ECB vēl to nav izskatījis, bet ja es uzzināšu ko citu, tad es jums atbildēšu rakstiski. Es teicu, ka mums ir nepieciešams makroprudenciālais rīku kopums, kurā tiktu iekļauts e, ne banka sektors, bet tas pats attiecas arī uz apdrošināšanas sektoru. Jā, piekrīt jums, ka mums vajadzētu šos rīkus paplašināt, un šeit vēl mums ir iespēja rīkoties plašāk, bet Uzdevums līdz ar to ir arī zināmā mērā vieglāks, jo apdrošināšanas sektora perimetrs, uz kuru attiektos makroprudenciālā politika, ir ļoti labi atrunāts, bet ne banku sektorā nē. Tā tad jūs uzskatiet, ka tas ir ESRB, kuram vajadzētu atrunāt makroprudenciālo risku attiecības fi, eh, apdrošināšanas sektorā ESA sēž ESRB valdē. Un e, es nedomāju, ka tai vajadzētu būt ESRB tiešā veidā, jo ESRB jau nepieņem lēmumus. Tas nav tās kompetencē. Un ESRB tika veidota uh, lai būtu sava veida uh, spēks, kas nodrošinātu analīzi, rekomendācijas, uh, informācijas konsolidēšanu. Un uh, šajās rekomendācijās to sagatavošanā ESRB ir izrādījies kā labāks spēlētājs veidojot politiku dažādām dalību valstīm, tātad tā ir mūsu stiprā kārts. Un es nedomāju, ka E, tai būtu jābūt ar tādām milzīgām pilnvarām. Tas arī nebija ESRB sākotnējā iecer izveidojot to. Un e, IJOPA ir tā institūcija, kurai es šo uzdevumu uzticētu, ja jūs man jautātu. Tremozes. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, draugi, man jums ir divi jautājumi. Jūs runājat par nekustamiem īpašumiem. Mans jautājums ir par NPL sliktiem kredītiem, jo daudz no tiem tieši nāk no burbuļiem, kas, radījā, kas radās pēdējā ekspansīvajā ciklā. Mēs apspriežam šobrīd eh, regulas priekšlikumu par NPL, kā jūs zinat ka ir izveidu, ka ir šobrīd eh, būs izdevies pārvarēt eh, pretestību. Va, eh, padomes pieeja um, ehm, tāda ir tāda, ka ir jāveido tāds rezerves uzkrājums. Vai jums nav bail no asimetriskiem satricinājumiem vai šokiem? Eh, kas radīsies bankām, eh, veidojot šādus uzkrājumus. Tālāk par jēdzienu failing or likely to fail. Tad tāds, eh, kas ir maksāt nespējīgs, vēl tūlīt par tādu kļūs. Banko populāra gadījums. SRB priekšsēdētājs pirms mēneša norādīja, ka uh, tas rada būtisks e, problēmas, un Nui kundze sacīja, ka definīcijā problēma nav, viņai liek šī definīcija gana skaidra. Vai jūsuprāt šis jēdziens failing or likely to fail ir pietiekams skaidrs bankām? Paldies! Otrs jautājums ir īstenībā viegli atbildāms. Tas, ko Nui kundze sacīja, tā tiešām arī ir. Viņa ir atbildīgā. Ja SSM ir gatava strādāt ar šo definīciju, Mē, tad mēs esam apmierināti ar to. Otrs jautājums. Ko jūs domājat ar backstops? Jūs domājat atbrīvošanos no NPL? The, uh, all, uh, let's, uh, let's from, uh, positive... Sāksim ar pozitīvo pieeju. NPL samazinājums notiek uh, ļoti pozitīvi 2015. gada sākumā bija 7,5% un šī gada otrajā ceturksnī bija 3,6% vairs tikai. Tā kā šie apmēri ir samazinājušies. Tie, protams, kopīgi rādītāji. Un šeit problēma bieži vien ir tāda, ka šie kopējie rādītāji, kopējie dati maz ko pasaka par faktisko situāciju bet mēs pieredzam lejupvērstu tendenci visā banku sistēmā visās banku aktīvu klasēs e, šie rādītāji samazinās. Seguma rādītājs ir 46% 18. gada 2. ceturksnī un 46,5% e, bija pirmajā ceturksnī šī rādītāja. Mēs esam uzlabojuši rādītājs, bet problēma nav atrisināta. Seguma rādītājs joprojām e, rada problēmas. SRB ir ļoti cītīgi strādājuši pie šī jautājuma un ir ļoti labs dokuments sagatavots. To publicēja, ja nekļūdos, konsultatīvā zinātniskā komiteja tieši par NPL, apspriežot eh, koncepciju makroprudenciālai pieejai tieši šim jautājumam. Mēs turpinām savu darbu pie šī jautājuma cenšoties identificēt, eh, kādas problēmas no tā varētu rasties, kur ir risks. Protams, ka viņi noslogo banku sistēmu. Protams, ja NPL nebūtu vai tā apmērs būtu zemāks, tad banku sistēmas izsniegtie kredīta apjoms eh, varētu būt lielāks, labāk reaģējot uz ekonomikas eh, situāciju. Tas jau nu ir diezgan skaidrs. Valstis, cen, dažādas valstis cenšas sasaistīt progresu NPL jautājumā ar progresu virzoties uz priekšu Banku Savienības jautājumā. Respektīvi, viens no pasākumiem riska mazināšanai ir saistīts ar NPL kur priekšlikumi ir saistīti ar kvantitatīviem mērķiem NPL, eh, kas būtu jāsasniedz, lai varētu vienoties par Banku Savienības pabeigšanu. Manuprāt, eh, šis pasākums eh, ir atbalstāms, bet neesmu pārliecināts, ka absolūtu kvantitatīvo mērķu noteikšana būtu labākais veids, kā rīkoties tas, vismaz, ko SSM ir darījuši, ir identificēt, kas ir e, vēlams un sākuši dialogu ar individuālām bankām, e, jautājot viņiem, nu, dialogs, protams, nozīmē divpusēju komunikāciju, cenšoties identificēt e, katrā bankā, kas tiek sagaidīts un kas tiek darīts. Un šis darbs diezgan efektīvs. Bet vai šai sarunās šīs eh, minētās vērtības ir eh, nereālas? Nē, nu es tā nedomāju. Paldies! Paldies! Jā, tik tiešām mēs strādājām pie šī uzkrājuma veidošanām. Grozījums apspriedīsim diezgan drīz. Es saprotu, ka Tremozas kunga jautājums bija saistīts ar to, ka automātiski pirmā pīlāra uzkrājuma veikšana asimetriska satricinājuma brīdī var kļūt par riska faktoru. Bet tas ir atkarīgs no konkrētās bankas situācijas. Un tāpēc, manuprāt, ir labi, ka parlaments un padome um, cenšas ievērojami palielināt uzkrājumu veidošanu, bet neveido pārmērīgus šos uzkrājumus, jo tas tik tiešām varētu radīt problēmas tādā gadījumā, ja būs procikliski, eh, prociklisks problēmas. Otrā pīlāra bankām specifiska situācija. Tur jau ir ļoti atšķirīga atkarībā no katras institūcijas situācijas, no konteksta. Uh, Langenkungs. Paldies! Vēlreiz vispārīgs komentārs. Es uzskatu, ka tas ir ļoti skumji eh, un eh, gandrīz nepieņemam, ka tik maz kolēģu ir klāt monetārajā dialogā ar ECB priekšsēdētāju. Es to atkārtoju atkal un atkal, jo uzskatu, ka tas ir nepieņemami. Uh, kopš Dizenbergs esmu varbūt divas, trīs reizes eh, palaidis garām eh, šo dialogu. Es, protams, nerunāju par tiem, kas ir klāt, bet es uzskatu, ka tas ir interesanti ka tad, kad tiek sastādīti saraksti, tas, protams, ehm, ir jāņem vērā, bet eh, tas nedrīkst eh, nozīmē to, ka ECB priekšsētēm šeit tukšā zālē jau stājas. Mans mīļākais jautājums par riska vērtējumiem eh, valsts vecpapīriem. Es zinu, ka šobrīd eh, banku sistēma saskartos ar jauniem riskiem, eh, ja valsts mm, vērtspapīriem eh, tiktu piešķirts riska reitings. Bet no otras puses, vismaz desmit gadus jau turpinās debatas Bāzeles komitejā par eh, valsts, valstu un banku nodalīšanu. Un Dienvidu Eiropā daudz kas ir izdarīts, panākot, ka eh, banku bilancēs īstenībā valsts vērtspapīru apjomi ir jau pieauguši. Vai jūs redzat, kā iziet no šādas dilemas, ka eh, valstu vērtspapīri netiek vērtēti balstoties uz viņu patieso risku? Kāds bija pēdējais jautājums, ko jūs jautājat? Vai jūs, vai jūs prāt, ir kāds priešlikums, kā iziet no šīs situācijas, ka netiek e, piešķirts risks un problēma e, šiem valsts vērtspapīriem un e, otru scenāriju, ka tas radītu problēmas, ja tas tiktu darīts? Tad kā lai iziet no šīs dilemmas? Thank you. Um, yeah, you're right. There... Jā, nu paldies. Um, tie, tik tiešām Bāzels komiteja ir bijušas garas diskusijas par to, un Bāzels komiteja beigās izlēma neko nedarīt šajā jautājumā. Jo valstu parādi uh, tiek skatīti atšķirīgi dažādās pasaules daļās. Pārējā pasaulē valstu parāda instrumenti ir bez riska, vai vismaz tiek par tādiem uzskatīti. Līdz ar to bankām netiek prasīts Eh, veikt riska svēršanu šādiem parāda instrumentiem. Risks, protams, tur ir saistīts ar to, ka centrālā banka vienmēr ir gatava izdrukāt eh, papildu naudu, lai atbalstītu eh, savas valsts valdības parādu. Tāds ir pieņēmums. Vai tas reāli notiks vai nē, tas jau ir cits jautājums, bet ir tāds pieņēmums, ka tas tā būs. Mūsu gadījumā, Eirozonas gadījumā, mēs konstatējām, ka valstu parādi, par, parādi instrumenti nav bez sava riska. Līdz ar to uzskatīt to kā tādu banku aktīvu ierakstu, ka kuriem ir savs risks, tas būtu it kā pamatoti. Bet e, šeit nav vienkāršas atbildes. Šeit varētu ar uh, riska svēršanu vai uh, cēnu mehānismiem to risināt, bet ne kvantitatīvu griestu noteikšanu. Bet tāpat laikā, tas arī Bāzels komitejā tik darīts, ir jārunā par vienotiem spēles noteikumiem. Ja mēs prasīsim Eirozonas valstīm vai Eiros, Eiropas Savienības valstīm, bankām eh, veikt risku svēršanu šādiem instrumentiem, mēs padarīsim investīcijas šādos aktīvos vēl dārgāks nekā uh, Eh, tas šobrīd jau ir eh, bankām citās pasaules daļās, tāpēc ir jāatceras vienotas spēles noteikumi. Vispārīgāk runājot, rīcība šajā jautājumā pirmkārt ir eh, jā, jāveido sensitīvi, domājot par to, ko tas nozīmēs finanšu stabilitātei, kāda ietekme tas atstās dažādās dalību valstīs Eirozonā. Tāpat laikā tam ir jābūt daļai no eh, kopējas paketes. Ja tiek zaudēta elastība vienā vietā, ko banku sistēma var nodrošināt eh, parāda un deficīta atbalstīšanā, tad ir nepieciešams panākt lielāku progresu eh, šīs pašas paketes citās jomās, stiprinot ekonomikas un monetāro savienību. Visas šīs situācijas padara diskusiju diezgan sarežģītu, Un starp citu, šeit ir vēl viens aspekts. Tad, kad uh, kāda valsts grimst, ja tā var teikt, tad nav svarīgi, vai viņiem ir eh, valsts parādzīmes eh, lielas vai kā. Visas bankas nonāks problēmās neatkarīgi no tā, cik daudz viņu portfeļos būs valsts obligācijas vai citu parādu instrumentu, ko izdevusi valsts. Tā kā šeit no vienas puses ir jārunā par to, ka jā, šīs obligācijas e, vai vērtspapīri ir ar savu risku, bet jā, situācija ir sarežģīta. Katrā ziņā mēs nevaram ignorēt realitāti. Paldies! Tik tiešām sarežģīts jautājums. Arī ņemot vērā to, ka regulējums prasa bankai turēt eh, bilancē bez riska ļoti likvīdus aktīvus. Un ja mēs to nedarīsim, tad mēs būsim vienīgā jurisdikcija pasaulē, kuriem nav šāda aktīva. Ir grūti noliekt, ka tā kļūst par problēmu. Ir jāizvēlas viena no diviem variantiem, un problēma ir viena tā pati atbalstot eh, riska svēršanas eh, prasības eh, ieviešanu, tas būs pretrunā idejai pa bezriska aktīviem. Tā tik tiešām ir daļa, jābūt daļai no kopējas paketes. Es piekrītu šai idejai. Pervanš Beres. Paldies. Tā būs jau pēd, piektā, bet pēdējā reize, kad šodien uzdovu jautājumu. Priekšsēdētāji jūs zināmā mērā uh, esat saņēmis um, mandātu no likumdevējiem īstenot uh, makroprudenciālo risku uzraudzību un to īstenojat, un šobrīd jums ir divi portfeļi, un es esmu līdz referente par ESRB uh, pārvaldības uh, sistēmu. Tātad, kā jūs vērtējat pašreizējo pārvaldības uh, režīmu un kā jūs izmantojat zinātnisko uh, komiteju padomus un kā ECB un SRB sadarbojas savā starpā, kad tika izveidotas šīs uh, uzraudzības funkcijas Tas notika krīzes uh, maksimumā. Un toreiz tiešām mēs konstatējām, ka šādas funkcijas pietrūka um, banku sistēmai, ka katrs raudzījās uz savu lauciņu, bet tāda kopskata par riskiem pietrūka. Un kā tas, kā jūs to vērtējat konkrētā pārvaldzības uh, procesā un kā skatāties uz nepieciešamību uh, gūt tādu kopskatu par uh, makroekonomiskiem riskiem. Yes, I, I, I... Jā, es pilnībā piekrītu jums. Tagad pa soli pa solim izskaistu, izskaidrošu. Paskatoties uz darba apjomu, un SRB darba jomas apmēru pat pēdējos gados. Un tas, kas arī izriet no šodienas sarunas, jā, jāsaka, SRB ir labi strādājuši. Es, protams, esmu subjektīvs spriedējis šādā jautājumā, bet eh, es teiktu, ka ir diezgan efektīvi identificēti riski, problēmas, reaģēts ar brīdinājumiem, ieteikumiem, tā kā liel, lielākoties pirms vairākiem gadiem eh, piešķirtais mandāts ir attaisnots. Tad pirms dažiem gadiem, manuprāt, tika sākts runāt par potenciālu interešu konfliktu ESRB, eh, kā priekšsarātājs ir tas pats, kas ECB es nevaru atrast nevienu vietu, kur izpaužās šīs interešu konflikts. Es arī esmu jautājis citiem, un neviens man īsti nevar izskaidrot šo interešu konfliktu. Šeit ir vairāk jārunā par loģiku. Makroprudenciālā politika papildina monetāro politiku. Tā nekad nav pret monetāro politiku. Konkrētāk runājot. Kā varētu atbildēt uz bieži vien sacīto, ka zema procentu likme ir iemesls finanšu nestabilitātei un ka ilgi periodi ar lielu likviditāti varētu būt sākums nākamai finanšu krīzei? Mūsu ECB atbilde vienmēr ir bijusi šāda Es nedomāju, ka izmaiņas monetārajā politikā šī iemesla dēļ būtu loģiskas, jo tas apdraudētu atvesaļošanos un īstenībā vēl palielinātu finanšu stabilitātes riskus. Atbilde ir īstenot un at, pieņemt attiecīgās makroprudenciālās politikas un kā eh, makroprudenciālā politika un monetāra politika papildina vienu otru. Šeit nav interešu konflikta, šeit īstenībā jārunā par sinerģiju, uz kur jūs jau norādījāt savā jautājumā. Noslēgumā varu teikt, ka ne jau man spriest par pārvaldību. Es saprotu, ka ja man ir eh, jā, jāsaka savs viedoklis, es teiktu, ka SRB pārvaldība ir darbojusies un, godīgi sakot, mēs, valdes locekļi, kas strādājam SRB, neredzam pamatojumu pārvaldības sistēmas maiņai. Protams, var kaut ko uz, uzlabot saistībā ar eh, caurskatāmību, eh, atbildību, atskaitīšanos. Mēs esam gatavi īstenot visus nepieciešamos uzlabojumus. Bet eh, domāju, ka tas, ko nevajadzētu darīt, ir radīt uh, pluralitāti tajā, kā SRB atskaitas eh, ārpusē, piemēram, šeit, jo tas radītu viedokļu dažādību, kas šajā jomā radītu reputācijas kaitējumu abām iestādēm. Ļaujiet man papildināt, ka es pilnībā piekrītu Venera Langena uh, sacīto, ka tas ir vienkārši skandalozi, ka mūsu šeit ir tik maz uz monetāro dialogu. Šī ir pirmā reize, kad es pieredzu šādu situāciju. Es zinu, ka kolēģi um, sūdzas par savu um, kārtu uzdot jautājumu šajā sarakstā, bet no nu ar to nepietiek. Priekšsētājs, es pilnībā piekrītu. Un pēdējais jautājums. Mēs identificējam riska avotu šajā viedokļa apmaiņā ļoti pamatoti, runājam par apdrošinātājiem, par valstu vērtspapīriem, par sliktiem kredītiem. Mans jautājums ir šāds. Ņemot vērā to, ko mēs pieredzam otrā Atlantijas okeāna pusē, redzot arī dažus tiesu nolēmumus attiecībā uz uh, šo svirošanas eh, efektu aizdevumos, kas daļai ir arī atbildīgs par finanšu krīzes izcelšanos, un ka šie principi atkal tiek izmantoti. Kāds ir jūsu vērtējums? Vai mēs esam drošībā ar saviem jaunajiem noteikumiem šajā Atlantijas okeāna pusē? attiecībā uz otrā līmeņa un trešā līmeņa aktīviem banku bilancēs, vai mums ir problēma ar nebanku sektoru un to, šī sektora saikni ar banku sektoru? Vai tas, ko mēs darām, respektīvi arī jūs, ko darat ESRB, vai ir kāda riska joma, kas būtu rūpīgāk jāuzrauga tagad desmit gadus pēc Lehman Brothers sabrukuma? Paldies, priekšsēdētāji! pēdējos pāris gados esam pieredzējuši virzību pretējā virzienā saistībā ar eh, regulējumu citās jurisdikcijās, respektīvi notiek virzība uz deregulāciju dažās jurisdikcijās. Vai nu tas notiek caur likumdošanu vai izmaiņām likumdošanā attiecībā uz uzraudzības īstenošanu vai, eh, kā jau jūs norādījāt, ar tiesas nolēmumu un es atsaucos uz konkrētu tiesas nolēmumu saistībā ar riska saglabāšanu eh, vērtspapīrotos produktos. Tāds nu ir fakts. Mēs esam pieredzējuši nesen, eh, ka produkti, kas nav tikuši pieminēti Mm, kopš krīzes laika nebijām tos dzirdējuši, ka CLO, CDS un CDO atkal tiek aizvien biežāk pieminēti. Draudi, kas pastāv mūsu jurisdikcijā, ir tādi, ka meklējot peļņas iespējas, mēs atkārtojam to uzvedību, kas izraisīja finanšu krīzes izcelšanos, respektīvi pietiekam daudzas uh, Eh, daudzi spēlētāji, bankas un nebankas, meklējot peļņu, iepirka to, ko mēs vēlāk dēvējām par toksiskiem aktīviem, kas bija galvenais dzinējspēks krīzei Eiropā. Un tad šādi draudi pastāv. Šajā konkrētajā gadījumā un šajā brīdī liela daļa no šiem eh, riska darījumiem jaunajiem produktiem Tas tiek īstenots nebanku sektorā, un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc mums ir jāpalielina uzmanība, ko pievēršam nebanku sektoram, lai paplašinātu makroprudenciālo instrumentu klāstu, attiecinot tos arī uz nebanku sektoru bet ir nepieciešams arī uzraudzīt, cik lielā mērā mūsu bankas ir pakļautas riskam saistībā ar šiem aktīviem risks, kas varētu rasties, tas vēl nav radies, bet pieaugot šādam uh, riska apmēram uh, un tam, kā banks tam ir pakļauts, tas varētu radīt būtisks risks bankām savulaik. Jā, paldies! Manuprāt, šis ir bijis viens no interesantākajiem piemēriem viedokļu apmaiņai. Tā kā tiešām žēl, ka daudzi deputāti par svarīgākām uzskatīja citas aktivitātes, kaut arī mēs visi esam ievēlēti politiķi, mēs saprotam, ka dažkārt ir svarīgi būt savās dalību valstīs būtiskos brīžos, bet domāju, ka daudzi no jautājumiem, kurus mēs apspriedām, bija tiešām ļoti svarīgi. Un es ceru, ka mums būs vēl arī laiks, ko varēsim kā mantojumu nākamajam sasaukumam uh, nodot, apspriežot šīs lietas, izvairoties no riska, ka pēc visa lielā darba, ko esam paveikuši kopš finanšu krīzes, izveidojot noturīgāku eh, regulatoro ietvaru, atstāja, tik, tik atstāti kādi caurumi, tāpēc ir svarīgi nepieļaut, lai šie palikušie caurumi eh, apdraud situāciju. Paldies par šo ļoti svarīgo un interesanto dialogu gan e SRB, gan pirms tam kā ECB priekšsēdētājiem. Ar to liekam punktu, izsludinam pārtraukumu un turpinam darbu sešos pie eh, PVN jautājumu un vēlāk kopējā sanāksme ar budžeta komiteju. Paldies!